Priekšsēdētāja Šulc, mēs esam ļoti priecīgi jūs šodien sveikt komitejas sanāksmē, un es teicu, ka cerams jūs ieradīsieties pie mums šodien. Mums, diemžēl, vienreiz nācās iztikt bez jūsu klātbūtnes, jo jūs izvēlējāties mūsu vietā tikties ar pāvestu, un es zinu, ka mūsu komiteja ir viena no labākajām, un nestoties uz to, es sapratu, ka ar pāvestu konkurēt ir visai grūti, un mums nācās ar šo faktu samierināt ieradāties. Es esmu priecīga, ka šodien tomēr varējāt ierasties un jūs cilvēku tiesības esat aizstāvējis arī kā deputāts, pats bijāt deputāts mūsu komitejā. Mūsu darba kārtība ir ļoti labi pārdomāta, un mēs vienmēr cenšamies parūpēties runāt tieši par eh, tām valstīm, eh, kas eh, nokļūst laikrakstu pirmajās lapusēs, bet tāpat mēs arī pievēršamies cilvēku tiesību pārkāpumiem tajās valstīs, kas varbūt nav tik plaši atspoguļots presē. Vielfalt Mēs vienmēr mēģinām arī izvēlēties ļoti tādu plašu tematiku, piemēram, spīdzināšanas izskaušana, nāves soda atcelšana, tāpat domājam arī par tādiem jautājumiem, kā tehnoloģija attīstība ietekmē cilvēktiesības, piemēram, šie roboti, karēvji un arī bezpilota lidmašīnas. Jau gandrīz veselu gadu ir uh, spēkā tāda strateģiska cilvēktiesība plānošana ES. Pie mums strādā arī īpašais cilvēktiesība pārstāvis un mūsu komitejā. darbu atvieglo tāda cieša sadarbība ar komisiju, raugoties, uh, kā mums uh, veidot savu darba kārtību, kā mums saplānot savu darbu. Un uh, Eh, tādā veidā mēs labi varam eh, saskatīt eh, trūkums savā darbā un tos izskaust. Es ļoti labi zinu, ka jums parlaments bieži vien ir jāpārstāv uh, tādos grūtos laikos. No vienas puses jums ir jāizstāv parlamenta pozīcija, no otras puses finanšu krīze un smagie ekonomiskie apstākļi uh, jūs noteikti nodarbina no dienas dienā. Uh, bet jūs vienmēr esat gatavs runāt arī par cilvēktiesībām, esat gatavs tās iekļaut Eiropas parlamenta darba kārtībā. Eiropas Savienība ir saņēmusi Nobela miera balvu un jāsaprot, ka miers nav tikai kara nēsamība, nē, ir jāaizsargā cilvēktiesības un tā ir uh, miera politikas augstākā izpausme. Un, protams, cilvēktiesības netiek aplūkots tikai un vienīgi mūsu komitejā, arī uh, visās citās parlamenta parlamenta komitejās ir um, jābūt ļoti konsekventam darbam, lai mēs varētu cilvēktiesību šo uh, dzīsliņu um, iepludināt jebkurā savā uh, projektā, ziņojumā un tā tālāk. Gribēju pateikt, ka vakar vakarā atgriezos no Turcijas, kur es biju nedēļas nogalē, redzēju, ka policija uh, pielieto vardarbību, un jā, īstenībā deputātiem bieži vien ir tāds tūredzīgs skatījums, eh, ja viņi uh, Uh, neiziet ārpus šīm politiskajām funkcijām. Es uh, sazinājos arī ar um, ārstiem un septiņi tūkstoši cilvēku ir jau uh, smagi ievainoti, divi jau ir gājuši bojā, lazaretes darbību aizliedza un veselības ministrs teica, ka vispār viņš nav pārliecināts, vai ievainotie ir pelnījuši saņemt medicīnisko aprūpi un uh, juristu palātas prezidents ir uh, arī uh, apkopojas vairākus gadījumus, uh, kad juristi un advokāti, kas aizstāvēja cilvēks demonstrācijas laikā, tika piekauti vai viņiem acīs laida asargās pēc tam, kad viņi bija pateikuši, kāda ir viņu profesija. Jāsaka, ka varbūt uh, šī vardarbība tagad ir pārstājusi plosīties, bet esam dzirdējuši, ka tagad uh, protestanti ir tikuši apcietināti, un es tātad gribēju kaut ko dzirdēt arī no jūsu puses par notikumiem Turcijā. Ar lielu prieku jūs uzklausīšu, un pēc tam mēs ar jums iesaistīsimies diskusijās. Paldies! Paldies, paldies Lohbīlers kundze! Cienītās dāmas, godātie kungi, dārgie kolēģi, man patiešām ir uh, jāatvainojas par kavēšanos, bet uh, lielākais skaits no jums jau zina, ka tagad norisinās sarunas par daudzgad finanšu schēmu. Sarunas ir ievirzījušās jau gandrīz finištaisnē, un jāsaka, ka te. Uh, abi svaru kausi ir vienādi smagi, un es kā parlamenta priekšsēdētājs esmu iesaistīts šajās sarunās. Un jā, jāsaka, ka tas nav tik uh, liels iemesls, tik nopietns iemesls kā pāvesta vizīte, bet. Uh, Man vajadzēja nokavēties, un es ceru, ka jūs mani par to aizbildināsiet. Es kādreiz biju šīs komitejas priekšsēdētāja vietnieks, tas jums nav nekāds noslēpums. Un es arī ļoti ilgi biju uh, savas politiskās grupas koordinators uh, cilvēktiesība apakškomitejā. Un tad, kad mani 1994. E, gadā ievēlēja Eiropas parlamentā, es uzreiz sapratu, ka vēlos ieņemt šo amatu, kļūt par droā komitejas uh, Eh, priekšstādētā vietnieku, jo es biju viens no tiem politiķiem, kas eh, vēl pirms kļūšanas par Eiropas parlamenta deputātu ļoti uzmanīgi sekoju cilvēku tiesību politikai Eiropas parlamentā, skatījos, eh, kādas ir aktualitātes, kas šeit notiek, protams, iepazinos arī ar nevalstisko organizāciju darbību, un es sapratu, cik lielu tādu cēlu darbu dara cilvēktiesība apakškomiteja. Kādreiz biju mērs Ziemeļrainas Vestfālēnas pilsētā, kas atrodas tādā ļoti strateģiski e, interesantā vietā, netālu no Nīderlandes, Beļģijas un Vācijas robežas. Un, protams, šādā pilsētā mēs pieredzējām ļoti daudz patvērumu meklētāju, ar patvērumu meklētājiem un bēgļiem saistītās problēmas. Un šī pilsēta bieži vien tika izvēlēta kā galamērķis daudzu uh, cilvēku vidū kas vēlējās bēgt no savas dzimtenes, un tad mēs sapratām, cik svarīgi ir cieņpilna attieksme, ka ir jābūt uh, um, arī bērnu aprūpē ir uh, jāsniedz pietiekam daudz palīdzības politiskajiem bēgļiem. Nu, tā bija mana darbīgdiena, un tādēļ, kad man ievēlēja Eiropas parlamentā, es par katru cenu gribēju nokļūt arī šajā komitejā. Tā nav šāda tāda komiteja, tā vienmēr ir bijusi īpaša manās acīs, to es nekad neslēpšu. Un vēlāk, kad kļuvu par uh, vienas politiskās grupas priekšsēdētāju šajā parlamentā, es kā savas grupas koordinators kopīgi ar citiem koordinatoriem jau mēģināju apakškomiteju izveidot par pilntiesīgu komiteju. Un es joprojām atbalstu šādu principu. Es ļoti labi atceros, ka mēs tēreiz eh, trietā sēdējām koordinatori, tātad tautas partijas koordinators bija kādreizējais kolēģis Otto von Habsburgs, zaļo koordinatori eh, bija Klaudija Rota, kas tagad ir eh, zaļo frakcijas priekšstādētāja Vācijas parlamentā, un es pārstāvēju sociāldemokrātus. Nu, šie trīs personāži, tā bija tāda visai interesanta kompānija un mēs mēģinājām panākt, lai uh, apakškomiteja kļūtu par komiteju. Kā sociāla demokrātu grupas priekšsēdētājs es mēģināju tātad šo uh, komiteju pacelt jaunā līmenī. Diemžēl mani pūliņi nevainojās ar tādiem simtprocentīgiem panākumiem. Es gribu vairāk no vairākiem aspektiem raugoties pastāstīt, kādēļ vēlos, lai šī komiteja kļūtu par uh, pilntiesīgu komiteju jo es domāju, ka tā ir komiteja, kas aizstāv galvenās Eiropas Savienības vērtības. Mēs esam vairāku valstu tiesiska savienība, un šīs valstis ir apvienojušās, jo tām ir kopīgas pamatvērtības. šīs pamatvērtības nav tikai individuālās pamattiesības, mēs runājam par sociālajām tiesībām, par ekoloģiskām tiesībām par minoritāšu tiesībām. Un, protams, ir arī ļoti daudz citas jomas, kurās ir a, jābūt garantētai tiesību ievērošanai. Mēs runājam par konstitucionālām demokrātijām, kas ir izveidojušas Eiropas Savienību. Un, protams, mums uh, ir uh, gan ar saviem vārdiem, gan darbiem uh, jāpierāda, ka mēs ievērojam cilvēku tiesības, un tas jādara gan pašiem savu valstu teritorijā, gan arī attiecībās ar trešām valstīm. Tādēļ es to atkārtošu atkal, un es jau vēl pagājušajā nedēļā tikos ar Lohbīlers kundzi, un es varu to atkārtot arī jūsu priekšā. Uh, Tas ir tāds kā mūsu cilvēku tiesību politikas uh, uzticamības mērogs. Tas ir kā tests, kas, uh, ja, ja mēs paši ievaram cilvēktiesības, tas ļauj novērtēt, cik ļoti uh, veiksmīga ir mūsu uh, ārpolitika. Ja, piemēram, Eiropas Savienībā ir pieļauts cilvēktiesību pārkāpumi, tad mēs eh, kā cilvēktiesību propagētāji un aizstāvi nesam pārāk uzticami arī attiecībās ar trešajām valstīm. Jāsaka, ka. Ārlietu komiteja ļoti cieši sadarbojas ar ā, cilvēktiesību apakškomiteju un mēs nedrīkstam aizmirst, ka debates par cilvēktiesībām un pamatiesībām ir jāplūko kopsakarā. Un, protams, mēs to šo pēcpusdienu visu nevarēsim atrisināt. Uh, Protams, esam redzējuši arī uzlabojumus. Es domāju, mēs, būt, mēs varam būt patiešām priecīgi, ka, ka Katrīna Štona ir iecēlusi īpašo ES cilvēktiesību pārstāvi Stavros Lambrinīdi. Viņš ir ļoti kompene, kompetents, konsekvents, pieredzējis kolēģis. Viņš, eh, protams, priecāsies par jau kāda veida atbalstu, un, kad esmu ar viņu jau vairākas reizes ticies, es um, varēju pārliecināties, ka viņš arī bauda jūsu komitejas atbalstu. Eiropas Savienības starptautiskā politika, vai tā ir saistīta uh, ar um, tirdzniecību, reģionālo attīstību, demokrātiju, demokrātijas izveidi, asociācijas nolīgumiem, brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Visai šai politikai ir uh, jāiz, jā, izpild vairāki uzdevumi. Uh, ir jāievēro cilvēktiesību standarti un pamatiesību standarti. Un, ja mēs slēdzam tirzniecības līgumus, arī tajos ir jāiedzīvina cilvēktiesību aizsardzības principi, ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, ir eh, jārūpēs, lai šajās valstīs tiktu atbalstīti cilvēktiesību aktīvisti, NVO, kas eh, iestājas par cilvēktiesībām ir jāparūpējas arī par kaut kādu institucionālo garantu un tā piekopjot savu drošības politiku un ekonomikas politiku sadarbībā ar trešajām valstīm, mēs nedrīkstam visus šos principus aizmirst. Protams, apakškomitejai īpaša vērība jāpiegriež tam, kas tiek pieņemts un apspriests uh, ārlietu komitejā, bet, eh, protams, neaizmirsīsim arī, eh, ka Deve un starptautiskās tirzniecības komitejās eh, bieži vien tiek apspriesti jautājumi, kas ir svarīgi arī šai komitejai, un šai komitejai pat ir tāda starpdisciplināra funkcija, un pateicoties jūsu pieņemtajiem lēmumiem, plenārsēdē pieņemtajiem lēmumiem un jūsu ikdienas darbam, es varu uh, izmantot uh, jūsu labos padomus un pieredzi, uh, vedot sarunas kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs uh, vienalga ar kādām struktūrām. Jūsu individuālais darbs komitejā. Jūs nu pat bijāt Turcijā, citi dodas vai nu uz Latīņu Ameriku vai Āfriku vai uz uh, tuvējo austrumu valstīm. Tas ir darbs, kas mums dara godu. Kad es dodos uz ārzemēm, es jūs ļoti daudzus pazīstu ilgus gadus Tātad, kad es dodos uh, ārzem vizītēs, es esmu dzirdējis, ka jūs no komitejas uh, cilvēkiem joprojām ļaujat lolot cerības. Viņi saka, jā, es uh, sazinos ar vienu jūs kolēģi vai otru, un viņi joprojām man palīdz un ļauj cerēt uz to, ka cilvēku tiesību situācija valstī varētu uzlaboties. Tātad tas pierāda to, ka mūsu veiktais darbs nav veltīgs, ne um, kopīgais, ne arī individuālais ko katrs no jums padara atsevišķi. Protams, mums jādomā arī par kaimiņa attiecību politiku, tur ir jāizvirz konkrēti priekšnosacījumi un jāsapratās, ka, jāsaprot, ka šie priekšnosacījumi būs uh, vērtīgi un uh, tādi atbilstīgi tikai tad, ja tie tiks ievēroti arī pēc līguma stāšanās spēkā, arī pēc tam. Uh, kad līgums tiks parakstīts, uh, cilvēktiesības tiks ievērotas nevis tā, ka mēs parakstām līgumu un pēc tam vispār pārtraucam novērot to, kas attiecīgajā valstī notiek. Dāmas un kungi, man šķiet, ka Eiropas parlaments, pateicoties jūsu darbam un pateicoties arī citu struktūru darbam, pēdējo gadu laikā ir atguvis uh, nedaudz no zaudētās uzticības Es lūdzu kolēģi Kačmijevski uh, doties uz Ukrainu, apciemot uh, Timošenko kundzi, bet mēs joprojām nesam nokļuvuši pie mērķa. Bet es domāju, ka uh, Tas tomēr spodrina Eiropas parlamenta reputāciju un cieņu un pierāda, ka mēs esam gatavi piekopt šo reālo politiku un to apvienot ar individu aizsardzību un cilvēku atbalstu. Es domāju, ka tas parlamentu ir iecēlis saulītē, un mēs varam ar konkrētu piemēru palīdzību pierādīt, ka mēs varam palīdzēt atrisināt konfliktus un varam pierādīt, ka arī viens individuāls gadījums var ietekmēt mm, politisko attīstību kopumā, jo jūs šeit arī bieži vien izskatāt atsevišķus gadījumus, uh, Eh, kādus incidentus, bet Citi varētu apgalvot, ka nav iespējams parūpēties a, eh, pilnīgi par jebkuru, palīdzēt tik vienam, bet es domāju, tas ir aplami, jo eh, kādu atsevišķu gadījumu var izmantot kā tādu pāraugu modeli, a, lai a, ieviestu pārmaiņas. Tādēļ es jūs lūgtu būt neatkāpīgiem un uh, mēģināt risināt arī katru atsevišķo gadījumu. Paldies par jūsu uzmanību un tagad ar prieku atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Būs pirmā jautājuma kārta un tad sekos otrā. Pirmā būs Vaiders kundze no Tautas partijas grupas divas minūtes. Dankšēn, frau Forzicendē, Zierferērtā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais priekšsēdētāja kungs. Šoreiz es tomēr izmantošu latviešu valodu, savu dzimto valodu, jo tajā es varu iz, izteikties īsāk. Uh, pasaulē cilvēku tiesību jomā ir ļoti daudz problēmu. Ēģipte, Tuvie Austrumi, Mjanma. Ļoti nopietnas problēmas varētu būt arī Gruzijā, e, tādēļ vēlos jūs ļoti sekot notikuma attīstībai, lai nenotikt nekas tāds, ko mēs varētu uzskatīt par politisko atriebību, kā piemēram tas ir noticis Ukrainā. Taču šajā ļoti īsajā laikā es vēlos pievērsties valstī, kura manai valstī eh, manai dzimtenei ir ģeogrāfiski vistuvākā un tā ir krievija. man ir dziļas simpātijas pret krievu tautu un es uzskatu ka tā ir pelnījusi labu nākotni un tāpēc es vēlos lai krievija būtu demokrātiska valsts un tajās tiktu ievērota cilvēktiesības. Taču pēdējā laikā ir daudz signālu, ka situācija cilvēktiesību jomā pasliktinās, pret daudzām nevalstiskām organizācijām ir ierosinātas administratīvas lietas. Ja tiesa uzskatīs, ka šis NVO ir nereģistrēts kā ārvalstu aģents, tad var saņemt sodu līdz pat 12 tūkstošiem eiro un to vadītājiem personīgi līdz pat 7 tūkstošiem eiro daudzām organizācijām ir izsūtītas pavēles novērst pārkāpumus reģistrēties kā ārvalstu aģentiem mēneša laikā un šo organizāciju starpā ir arī memoriāls saharova balvas laureāte eh, simtām citu organizāciju ir veikti pārmeklēti to biroji Mēs daudzi EP deputāti vēlētos redzēt memoriālu kā Nobela miera prēmijas laureātu un ceram arī jūsu atbalstu. Situācija cilvēku tiesību jomā Krievijā ir patiešām satraucoša. Par to liecina arī tas, ka Eiropas cilvēktiesību tiesā lielākais skaits sūdzību ir tieši pret Krieviju Eh, ņemot vērā šo situāciju ir savādi ka no vienas puses eiropas parlaments pieņem stingras rezolūcijas kā mēs to darījām 13. jūnijā bet no otras puses mēs turpinām sarunas ar krieviju par vīzu atvieglojumiem kas piešķirtu bezvīzu ceļošanas tiesības arī krievijas amatpersonām arī tā saucamajām dienestu pasēm tai skaitā arī tiem kas iesaistīti sergeja magnitska lietā. protams ir Skaidrs, ka Krievijai tieši vīzu atvieglojuma jautājums ir pats būtiskākais, tādēļ arī es domāju, ka mēs varētu izmantot šo Krievijas pastiprināto interesi par bezvīzu režīmu, lai atdzīvinātu Eiropas Savienības un Krievijas cilvēktiesību dialogu es tiešām vēlos aicināt jūs turpināt aktīvi pievērsties krievijas jautājumam kā jūs to jau līdz šim esat darījis jo tas ir galu galā visu mūsu interesēs redzēt krieviju uz demokrātiskas attīstības ceļa lai mēs nākotnē patiešām varētu runāt par krieviju kā par mūsu stratēģisko partneri. paldies! Thank you, Madam Vai. And now uh, Richard Howard, socially. Richard Howard, lūdzu. Very much, and I can't resist. Lielas paldies, un es nevaru atturēties, bet eh, pajokot par jau mums ierasto joku, jūs kā SND koordinātors un vice priekšsēdis jau labi to zināt. Pirmkārt, es gribu visā nopietnībā pateikties jums par eh, jūsu pārstāvību, ko jūs uh, veids attiecībā uz cilvēkiem, kam piespriezt nāvisots vai kas nepamatot atrodas ieslodzījumā. Jūs to darat no šīs apakškomitejas puses, un šis, šie liedzekļi ārkārtīgi efektīvi, un kā jūs zināt, mums ir bijis cilvēktiesību darba novērtējums parlamentā, un tur bija teikts, ka šie līdzekļi ir ārkārtīgi efektīvi. Tas gan aizņem diezgan daudz no jūsu laika, bet visu vārdā es gribētu patiešām personīgi pateikties par, jums pie, par jūsu pieliktajiem pūliņiem. Otrakārt, Šī ir pirmā reize, kad, kad es varu jūs redzēt viedokļu apmaiņā kopš atlikta ārlietu komiteja Turcijā, un es gribētu sevi asociēt ar šo delegāciju. Un viena no lietām, kas noveda pie tās atlikšanas, ir saruna starp jums un jūsu Tātad ārlietu ministrs Turcijā, un es saprotu, ka daudz kas varbūt tika pārunāts privātā kārtā, bet varbūt, ka jūs varat paust informāciju vismaz tik tā, cik jūs to publiski varat atļauties, jo daudz no mums ir norūpējušies par notikumu gaitu Turcijā. Un varbūt tam ir nepieciešams papildus laiks šīm dialogam, tieši tāpēc mums vajadzētu tikties biežāk, uzklausīt vienam otru, lai nenāktos atlikt šo delegāciju uz Turciju, tāpēc tas, ko jūs publiski varat paust, es gribētu tiešām jūs aicināt to izteikt. Un es noteikti atbalstu to, ko jūs teicāt par tirdzniecības noliegumiem un cilvēktiesībām. Negribu izcelt vienu valsti, jo šie punkti attiecās uz daudzām valstīm, bet es domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ka mums pagaidām tomēr nav izdevies panākt labu līdzsvaru, proti, lai mēs varētu tirdzniecības nolīgumos ietvert cilvēktiesību klauzulu. Pat labāk tomēr tas ir tāds uh, neesošs instruments, vai nu mēs iestājamies nolīgumā vai nē. Bet es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu atbildēt, eh, varbūt varētu būt kāda parlamentāra roma, loma tieši šīs klausulas ratifikācijā, varbūt nevis tā tīri retoriski kaut ko deklarē, bet tīri praktiski, ko šeit varētu darīt. Varbūt jūs varētu komentēt šo jautājumu. Un tad vēl viena lieta. Kā parlamenta priekšsēdz, jūs, protams, esat neitrāls politisko grupu. Uh, kontekstā mēs to arī cienām, bet eh, jūs šeit tomēr sēžat eh, parlamenta birojā, priekš sēž krēslā, un dažreiz šeit parlamentā mums tomēr ir politiskas eh, viedokļa atšķirības par cilvēktiesībām, un tā ir daļa no demokrātijas. Es to nenoliedzu, bet dažreiz es gribētu, lai mēs tomēr varētu vienoties. Un jūs šajā sanāksmēs piedalāties, jūs uzklausāt šīs diskusijas, un es gribētu zināt, vai jums ir kādi personīgi novērojumi attiecībā uz šo aspektu. Uh, Un tad par šo konkrēto apakškomitejas patiešām domāju, ka šeit būtu pienācīgi jums paut šo viedokli. Manuprāt, galvenais ir vienkāršošana. Un es domāju, ka es tiešām gribētu aicināt jūs pacelt šo jautājumu kā prioritāru kā jau to EAS ir izdarījis. Tāpat es domāju, ka tam vajadzētu prioritāram jautājumam arī parlamentā. Paldies, Halbridž kungs. Tālāk Donskis no liberāļiem. Priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka tas bija ļoti labs iemesls, proti Eiropas Savienība tik saņēma Nobel miera prēmiju ļoti īpaša misija, ļoti īpaša loma, ko spēlē Eiropas Savienība ņemot vērā cīņu pār cilvēktiesībām pasaulē. Un nekas šeit nav triviāls, nekas nav viegli, tad, kad mēs runājam par cilvēktiesībām. Dažreiz mēs tāds, ka uztveram par pašu par sevi saprotam, bet patiesībā pat šodien nav, nav viegli panākt kaut kādu kopsaucēs ar politiskām atšķirībām. Un dažkārt pat cilvēktiesība aizstāvīja vēl joprojām uzdot sev jautājumus, kā gan ir iespējams uh, teiksim, runāt par reliģiskajām minoritātēm, bet te ap šo laikā nepievērst eh, uzmanību LGBTI grupām un citām minoritātēm, kuru pastāvēšanu kopā mums ir jāpieņem. Mums ir jāņem vērā visi šie dažādie aspekti, un mēs nevaram censties ņemt vērā atsevišķus aspektus, kam dodam priekšroku un ignorēt citus. Un ļoti grūti rīkoties konsekventi, ņemt vērā cilvēku tiesības visā to kopumā, tā vietā, lai dotu priekšrocības kaut kādām mūsu politiskajām preferencēm. Un pat tādā veidā kaut kādā ziņā ignorēt cilvēktiesību trūkums valstīs, kurums tas ir izdevīgi. Tāpēc, lai mēs varētu kopumā globāli runāt par cilvēktiesību ievērošanu, un tieši ļoti svarīgi arī par Krieviju runājot, kas jau šeit tika pieminēts, es domāju, ka Krievija ir ļoti īpašs gadījums. Tā nav, vien, nav viena no tām problemātiskajām valstīm, kur mēs varam likt vienādību zīmu ar pārējo pasauli. Krievija deva valstī tādus ļoti ievērojamus cilvēktiesību aizstāvus, to starpā Andreju Saharavu, kurš spēlē nozīmīgu lomu šajā gadsimtā. Un, un tad, kad mēs runājam par memoriālu, šo cilvēktiesību aizstāvju organizāciju, kas tika izveidota a, no to cilvēku puses, kas bija Saharova brāļu māsas, to starp Koreļaus, tad, kad šī teritorija tiek, tur notiek intervence, notiek ļoti dīvaini tiesību akti pieņemti, uh, tad es gribētu teikt, tas nav tāds nevainīgs gadījums. Tas ir kaut kas, pret ko mums ir jācīnās. Un, ja mēs eh, pievilsim memoriālu, pievilsim Krieviju, tad tā, tā būs tāda simboliska sakāve parlamentam kopumā. Tāpēc šis princips ir jāievēro un ir jāsaprot, ka šī misija un šī loma uh, nav tikai, neatiec tikai uz tādu skaistu retoriku, bet mēs esam 21. gadsimta krustcelēs starp reālu politiku, mūsu apņemšanos, ievērot cilvēktiesības. Paldies! Paldies, Donska kungs, tagad Kīles Nīlsens kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir diezgan delikāts jautājums jums, protams, ka man ir liels prieks par to, ka jūs esat šodien starp mums. Uh, Pagājušā gada martā četri deputāti no dažādām politiskajām grupām un dažādām dalībvalstīm nolēma doties uz Rietumu Sahāru, lai noskaidrot, kas notiek cilvēktiesību jomā okupētajās teritorijās šajā reģionā. Tur piedalījās NVO, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un Mārokas institūcijas tika informētas par šo deputātu plāniem rakstiski. Visi četri tika aizturēti no policijas, virs, no policijas puses un nebija nekādu oficiālu dokumentu. Viņi vienkārši tika iesēdināti lidmašīnās un aizsūtīti atpakaļ uz Eiropu. Uh, Un, nu, tā nebija oficiāla misija, mēs to saprotam. Tā bija tāda mazas grupa, cilvēku grupas iniciatīva, kā tas notiek bieži. Šīs iniciatīvas grupas uh, veids šādas te nelielas misijas, lai novērotu cilvēku tiesību situāciju konkrētās valstīs. Tas bija 2011. gadā, arī tā toreiz nebija oficiāla misija. Strādāja toreiz pie ziņojuma, kas ko iesniedz parlamentam par Centrālā Āziju. Un mans jautājums ir sekojošs kādā mērā mēs varam paļauties uz jums, kā uz parlamenta priekšsādātāju. Proti, ja mēs runājam par atbalstu šādā jomā, jūs nekādu, jūs nekādu nesat nosodījis šādu te deputātu izsūtīšanu no valsts, kas ir salīdzinoši tuva Eiropā, vismaz tā tā apgalvo, un jūs nekā, ne, nesat oficiāli nosodījis šādu te Maraks institūciju rīcību. Es uzskatu, ka tā bija tāda ārkārtēja situācija. Tāds pats uh, līdzvērtīgs gadījums notika 2011. gadā, tur Meijer kungs bija upurs, Buzek, toreiz Bužeka kungs bija priekšsēdis. Viņš gan nebija tajā pas, pašā politiskajā partijā kā mērkungs, bet toreiz viņš reaģēja tomēr uz šo notikumu. Tāpēc es gribētu vaicāt tieši jums, vai mēs varam paļauties uz jūsu atbalstu, jo šeit mēs tomēr runājam par uh, deputātu uzticamību un Es gribētu tiešām šeit personīgi jums jautāt, ko mēs šādos gadījumos varētu darīt. Konkrēti deputāta grupa ir uzņēmusies šādu institīvu, lūk, šāds gadījums, un es gaidu tādu nepacietību jūsu atbildi. Paldies! Tagad eh, esam noslēguši pirmo runātāju kārtu, došu vārdu priekšsēdētāju kungam atbildēji. Jā, es labprāt pateiktu dažus vārdus par Krieviju. Jāsaka, ka attiecības ar Krieviju ir visai sarežģītas. Tas jums nav nekāds noslēpums. Immer wieder in einer extremen. Allaž un allaž mēs uh, tiekam nostādīti visai sarežģītā situācijā. Krievija ir lielvara un mums ar to ir jāsadzīvo. Tā ir milzīga valsts, varana valsts, un tā ir valsts, kurai ir ļoti, ļoti atšķirīgas attiecības ar daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es esmu no Vācijas, un īstenībā Vācijai ar Krieviju ir tādas ļoti īpašas attiecības. Un Vācijā esmu piedzīvojis, ka es kā rietumvācietis, uh, kas ir dzimis pie Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas robežas 1955. gadā, tātad es konstatēju, ka manas attiecības ar Krieviju ir daudz savādākas nekā manu vienaudžu attiecības, kas ir dzimuši kādreizējā Vācijas Demokrātiskajā republikā un tur uzauguši. Jā, tā tad viena valsts un pilnīgi atšķirīgas pieredzes runājot par attiecībām ar Krieviju. Es vienkārši gribēju pateikt, mums ir jāapzinās, ka valsts pastāv, ka Krievijā ir tiesības būt cienītāji. Ķīnā ir tādas pašas tiesības, Ķīnu mēs arī cienīsim, tātad viņiem ir tiesības būt cienītiem. Uh, bet mums ir vienādas eh, saistības, bet izskatās, ka eh, standarti ir atšķirīgi. Kādus standartus es vēlos ievērot? Tātad mums ar šīm valstīm ir jāizkopja attiecības, nu, cik vien iespējams normāls attiecības, jo mēs nevaram, eh, piemēram, izveidot tādu ārkārtas situāciju un es esmu Sociāla demokrāta partijas loceklis Vācijā. Un kādreizējais partijas priekšstādātais Villijs Brants, kas uh, man bija ļoti liels paraugs, un tieši viņa dēļ es kļuvu par sociāldemokrātu partijas locekli, un viņš kādreiz teica šo teicienu, e, jāpanāk izmaiņas, tuvināties, un viņš e, apgalvoja vēl toreiz sadalītās Vācijas laikos, jo tuvāk jūs kā demokrātiska valsts pietuvosieties diktatūrai, jo vairāk jūs šo diktatoru inficēsiet ar demokrātijas vīrusu. Un es domāju, ka tā ir pareizā pieeja. Protams, Krievijas federācija šodien mēs nevaram salīdzināt ar kādreizējo padomu savienību. Uh, bet jāatzīst, ka Krievija ir valsts, kas eh, varbūt atrodas izveidi, bet eh, vēl šo ceļu nav nogājusi līdz galām. Mums eh, ir jābūt pragmatiskiem saziņā ar Krieviju, atbalstot pilsonisko sabiedrību, opozīciju, uh, gan uh, pašā valstī, gan arī sazinoties ar uh, konkrētiem pārstāvjiem, runājot par represijām. Jūs minējāt organizāciju Memorial, kā sociāldemokrātu partijas priekšsēdētājs. Es biju septiņi ar pusgadus uh, sociāldemokrātu priekšsēdētājs, un es tikos ar šīs organizācijas pārstāvjiem gan Maskavā, gan uh, viņus uzņēmu šeit, Briselē. Uh, Es nezinu, kam varētu uh, atdot savu balsi Nobela uh, miera prēmijas piešķiršanā, bet uh, domāju, ka uh, mūsu viedokļi ir visai tuvi. Es domāju, ka šāda institūcija kā memoriāls ir jāatbalsta. Runājot par šo organizāciju, tikos ar Boners kundzi un uh, darbinieki no uh, memoriāla toreiz pārvaldīja Andrija Saharome eh, arhīvu. Man liekas, toreiz Eiropas parlamenta priekšsēdētājs bija Hans Gerds Poterings, un es viņam teicu, lai viņš sazinās ar šo organizāciju, un man šķiet, ka pat tika piešķirts finansējums šim organizācijai, un es domāju, ka tas ļāva viņiem turpināt izkopšo Andreja Saharova atstāto mantojumu, tā kā es jums varu pilnīgā piekrist šajā kontekstā. Un jāsaka, ka uh, nevaram būt tādi pazemīgi eh, citu priekšā, un es eh, nekad neesmu pazemīgs. Eh, un es esmu teicis gan Putinam, gan Medvedevam, vai arī ārlietu ministram Lavrovam, uh, Eh, kas man šķiet nepieņemami eh, Krievijas federācijā un ka man nav paprātam, ja netiek ievērotas cilvēku tiesības vai pamatiesības. Es to vienmēr atkārtoju arī Ķīnas partneriem vai arī jebkuram citam, ja eh, par to ir jārunā. Nu jā, es tādā brīdī varbūt esmu nediplomātisks, nelaipns, bet atļaujos paust kritiku. Un eh, jūs varat eh, man uzticēties. Es eh, neesmu, teiksim, pazemīgs un diplomātisks ne šeit pie jums, ne arī ār, aizslēgtām durvīm. Un ja kāds ir negodīgs, tad tāds viņš arī vienmēr paliks. Nu, varbūt pastāstīšu jums kādu uh, nelielu gadījumu. Kāds uh, bijušais deputāts un šīs apakškomitejas loceklis uh, Es toreiz 94. gadā biju veselu mēnesi nostrādājis Eiropas parlamentā un biju kļūst par koordinatoru uh, cilvēktiesību apakškomitejā, biju ļoti lepns par to, un man tas šķita vienkārši kaut kas lielisks. Un tad man vajadzēja satikties ar Irānas vēstniecības cilvēktiesību sūtni. Un tika uzdoti divi jautājumi, vai tas ir iespējams, un otrām kārtām, kāpēc man tas būtu jādara. Es teicu, es ar viņu nerunāšu. Jauns deputāts, pilns entuziasma, enerģijas, es ar šo cilvēku nevēlējos runāt. Un kāds ļoti vietas kolēģis man teica, ja tu vēlies eh, no karātavām glābt kādu noziedznieku, tev ir jārunā ar bendi. Un šo, šis teikums e, man atmiņā ir palicis uz visu mūžu. Un tas nozīmē, ka mums, e, kā cilvēku tiesību aizstāvjiem, bieži vien ir jāsēž pie viena galda arī ar mums netīkamiem cilvēkiem, lai panāktu vairāk taisnīguma. Tā es varu atbildēt e, uz jūsu jautājumu, ko darīt, kā sadarboties ar tādām valstīm, kurās valda demokrātijas deficīts un kuras ir autoritāras. Cilvēktiesība klauzula. Hovita kungs, es gribu vēlreiz atkārtot. Jums ir pilnīgi taisnība. Tātad cilvēktiesība klauzula ir jāiekļauj līgumos un nav nekādas jēgas to iekļaut un pēc tam ne, nelūkoties, vai tā patiešām valstī tiek iedzīvināta. Es jau teicu, ka ir nepieciešama tāda starpdisciplināra pieeja. Tādēļ es gribētu, lai nevien. Uh, ārlietu komiteja, bet arī attīstības komiteja, Inta komiteja vairāk ņemtu to vērā savās ikdienas aktivitātēs. Ja jūs būtu komiteja, nevis tikai apakškomiteja, tad tas būtu nedaudz vienkāršāk. Tieši tādēļ vienmēr esmu cīnījies par šādu statusu piešķiešanu jūsu komitejai. Nu, katrā ziņā manī, jūs manā personā vienmēr varēsiet atrast sabiedroto. Eiropas parlaments bieži vien piedalās sarunās, kas tiek vēstas par startautisku līgumu slēgšanu, un izpildvara nedrīkst lēmt, kas tad īsti attiecas uz cilvēktiesībām un kas ne. Tādēļ vienmēr ir jāsako kā norisinās sarunas, un, uh, uh Ričard, mēs jau to vienmēr esam tā darījuši, un es konkrētu gadījumu nesaukšu, un jūs bijāt tāds skeptīts mūsu politiskajā grupā. Es biju uh, drīzāk optimistiski noskaņots, bet mēs uh, š, tā tad skatījāmies procesa laikā no pašas pirmās dienas, kas notiks, un līdz pašai pēdējai dienai neatslābinājām savu uzda, uzmanību. Tādēļ uh, šis uh, sarunu process ir jānovēro nepārtraukti. Un, ja norisinās sarunas par uh, dažādiem nolīgumiem, tad, protams, tas ir jāņem vērā. Runājot par Māroku. Je suis euh, confronté avec euh, la critique. Donc. Tā nav pirmā reize, kad mani kritizē par šo jautājumu. Pirmkārt, es oficiāli protestēju toreiz. Uh, Un es domāju, ka jūsu kolēģis Vaigels arī toreiz bija šajā vizītē, no kuras tika atsūtīts atpakaļ. Un es šo jautājumu pacēlu Eiro vidusjūras asamblējas sanāksmē. Tāpat arī prezidentu, prezidentu sanāksmē uzreiz pēc sanāksmes. Un tur es arī runāju ar Broka kungu, ārlietu pārstāvi un lūdzu, lai viņš nekavējoties kontaktējas ar Marokas institūcijām, proti ar Marokas ārlietu ministru. Es toreiz arī pieprasīju tikšanos ar Marokas prezidentu, un es arī tikos ar viņu kuluāros Barcelonā. Es pēc tam arī nosūtīju deputātu protestus, dar, viņam darīju viņam zināmu, šo te pretreakciju. Un mēs vienojāmies, ka mēs ieviesīsim instrumentu, lai izvairītos no šādas notikuma attīstības nākotnē. Proti, ja deputāts dodas, piem, par piemēru, šoreiz uz Rietumu Sahāras reģionu, tad tādā ietvarā kur konkrētā nekāda institūcija nepiekrīt atbildību par šo vizīti, proti, ja tā ir tāda maza cilvēku grupa, tad es lūgtu tiesnieku man tieši informāciju, kas dodas uz kurieni, kāpēc, lai es varētu atbilstoši nodrošināt, ka es sniedzu viņiem pilnu aizsardzību no Eiropas parlamenta puses jau no paša sākuma problēma. Šajā konkrētajā gadījumā bija tāda, ka kolēģi jau bija Rietum Sahāras reģionā, un es nevarēju sniegt viņiem šo nepieciešamo aizsardzību savlaicīgi. Lai es varētu cilvēkiem sniegt aizsardzību, man nepieciešams jau iepriekš zināt to, ka šāda te cilvēka grupa dosies uz konkrēto zonu, lai es varētu paziņot Marokas parlamenta pārstāvjiem. Un pēc tam, ja kaut kas notiek, kas ir kontekstā ar šo konkrēto vizīti, tad mēs iepriekš par to būtu aprunājušies un abas puses par to zinātu. Pārsteidzoši mans kolēģis Galepa kungs, Marokas parlamenta pārstāvis, arī pieņēma manu aizrādījumu. Un sacīja, ka uzņemsies atbildību par šo gadījumu un nodrošinās, ka nākotnē parlamenta deputāti tiks aizsargāti. Un nu, tā nav tāda absolūta garantija, bet tas tomēr ir solis pareizajā virzienā. Uh, Es varbūt uh, pietiekami nepubliskoju šo savu pozīciju un to, ka es tomēr kaut ko darīju lietas labā. Un varbūt uh, bija tāds pieņēmums, ka no parlamenta priekšsēžu puses pilnīgs klusums pēc šī incidenta, bet tā tomēr nebija. Tā ka tagad jūs zinat pilnu šo stāstu. Paldies, tagad otrā sarunu kārta. Es gribētu aicināt visus izteikties kodolīgi. Mums ir trīs kolēģi, kas grib izteikties no EPP Viena minūte katram, Gružaba kungs, pirmais lūdzu. E, Pāņi Pšodņičonci, pozicendā. Priekšsēdētāja kungs. Gribēju, gribēju jums pateikties par šo labo uzstāšanos. Es gribēju pateikties, ka jūs esat atnācis piedalīties mūsu apakškomitejas sēdē. Ir ļoti labi, ka jūs esat gatavs ar mums iesaistīties dialogā par cilvēktiesību ievērošanu. Es gribēju izteikties par sekojošiem jautājumiem. Pirmais. Ja mēs runājam par steidzamības rezolūcijām, būtu jādara kas vairāk, lai šīs rezolūcijas patiešām būtu jēgpilnas un praktiskas Protams, mums ir jāsaprot, ka nevienmēr mums ir kontrols un novērošanas iespējas pēc rezolūcija pieņemšanas, vai patiešām attiecīgajā valstī kaut kas ir mainījies vai nē. Valstīs darbojas ombudi, tiesības sārgi. Viņi var izmantot uh, arī savu pieredzi, uh, lai uh, cīnītos arī par cilvēktiesību ievērošanu. Tas ir mans jājams dzirdziņš. Es arī uh, organizēju Austrumu valstu partnerības uh, ombudu tikšanos samitu, un man šķiet tā bija tāda laba pieredze tālāk. Korporatīvā sociālā atbildība pirmajās rezolūcijās, kas tika pieņemts, mēs skaidri varam nolasīt šo starpdisciplināro pieeju, proti, ka uh, tirzniecības politikai ir jābūt saskaņotai ar cilvēktiesību politiku. Ko jūs par to domājat? Paldies tagad, Kukana kungs. Thank, thank you very much, Madam Chair. Paldies. Uh, tā tad uh, pirmo, ko es gribēju teikt, jau apskatīja mans kolēģis Tātad apstiprinājums, ka Slovāki un Poļi domā ļoti līdzīgi. Es apsveicu jūs priekšsēdētāju kungs un es domāju, ka mums eh, reizēm ir vajadzīgs iedrošinājums no laba vadītāja, īpaši eh, tad, kad eh, šis iedrošinājums ir no E, cilvēka, kurš ir parādījis, kā viņš zina, cik labi viņš zina šīs komitejas e, darbu. Otrais komentārs. Es gribētu runāt par trim faktoriem. Tātad priekšsēdētājs Šulcs, paplašināšanās process un cilvēktiesību situācija. Es šeit domāju par Rietumu Balkāniem. Uh, Es zinu, cik eh, sarežģīts ir jūsu eh, laika plānojums, cik jūs esat aizņemts, bet ja jūs atradīsiet eh, laiku apmeklēt Rietumu Balkāns, es domāju, ka tas būtu pozitīvs ieguldījums paplašināšanās procesam šajā reģionā Eh, šīs eh, Rietumbalkānu valstis ir pelnījušas tādu vizīti, un mums ir vajadzīgs arī šis žests, lai nostiprinātu Eiropas Savienības reputāciju, jo cilvēktiesības šeit ir ļoti svarīgas paplašanāšanās procesā. Paldies! Eh, tātad Anna Gomes un Albies kungs. Priekšsēdētāja kungs, es priecājos jūs šeit redzēt. Un e, šis ir svarīgs laiks e, cilvēktiesību aktīvistiem un arī valdībām, kas atbalsta cilvēktiesības. E, mūs satrauc situācija Turcijā, bet mēs ar cerībām skatāmies uz Brazīliju, kur prezidents ir teicis, kā demonstrantu aktivitātes ir jāņem vērā. Un šie, šīs tautas manifestācijas ir svarīgas, jo nu, cilvēki saka, ka viņi gribētu investīcijas veselībā un izglītībā, nevis futbolā un cirkā. Mūsu darbs ir ļoti svarīgs, jo mēs glābjam dzīvības patiešām. Un eh, mums ir arī steidzamās procedūras, kas ir eh, jālieto reizēm. Es gribētu mm, aicināt jūs eh, arī plenārsēdē ņemt vērā šo procedūru, jo tā ir ļoti svarīga. Vēl mans jautājums būtu par Etiopiju, par valsti, Eh, par kuru es ļoti daudz domāju, eh, šī valsts saņem lielu palīdzību no Eiropas Savienības. Jūs eh, tikāties ar premjerministru nesen, un bija situācija ar diviem zviedru žurnālistiem, kas tika atbrīvoti no cietuma, bet ir tūkstošiem etiopiešu, kas ir cietumā arī žurnālisti, arī uh, cilvēktiesību aktīvists, bet es nedzirdu reakciju no Eiropas Savienības. Um, un vēl es ļoti priecājos, ka jūs rīt būsiet manā pilsētā. Cilvēktiesības Eiropas uh, pilsoņu cilvēktiesības ir uh, riskantā situācijā uh, krīzes dēļ Nu, es nevarēšu piedalīties rītdienas pasākumē, jo es būšu misijā. Presidente, a mí me gustaría que fuera usted muy poco diplomático. Priekšsēdētāji kungs, es gribētu, lai jūs eh, ļoti nediplomātiski izteiktos par kādu tēmu, ko es minēšu jo nu, jūs teicāt, ka es, eh, nu, jūs teicāt pats, ka jūs esat nediplomātisks, bet es gribētu, lai jūs tā diplomātiski eh, komentētu tādu jautājumu kā nāves sots, jo es gandrīz eh, katru dienu runāju ar saviem kaimiņiem par šo jautājumu. Šo kaimiņu ģimenes locekļus sodīja ar nāvi Franko Un eh, es tad nolēmu, ka mums ir jāapņemas eh, mūsu paudzes laikā, eh, lai šis nausots vairs netiktu piespriests, jo tas ir neefektīvs. Un Eiropas Savienībā un divās trešdaļās valstu šis sots ir vai nu aizliegts, vai netiek izpildīts, bet vēl ir daži, nu kā teica Spinoza, pēdējie barbari tās ir valstis, kurās nāves sots joprojām pastāv. Un es gribētu cerēt, ka īsā laikā eh, nāves sots tiks uzskatīts par tikpat nepieņēmumu kā eh, verdzība tika atzīta par nepieņēmumu pirms 150 gadiem. Par eh, otro tēmu es negribētu, lai jūs būtu uh, Eh, vāži, bet es gribētu, lai jūs būtu diplomātisks. Tātad jautājums ir par Eiropas parlamenta attiecībām ar Turciju, ar Turcijas varas iestādēm. Eiropas parlamenta misija uz Turciju ir atlikta, es ceru, ka tā nav atcelta pavisam, un eh, dialoga pārtraukums būtu ļoti eh, slikts. Tātad Tagad eh, situācija Turcijā ir eh, riskanta, bet varbūt arī tā mums piedāvā izdevības. Tātad mums ir jābūt eh, diplomātiskiem pēc iespējas, lai pārliecinātos, ka mēs sasniedzam vairāk demokrātijas un draudzīgāk attieksmi pret Eiropas Savienību. Lūdzu runāt pēc iespējas īsāk, Vaigala kungs. Paldies par paskaidrojumu. Es gribētu papildināt, kā mēs gaidījām ātru reakciju no sabiedrības, īpaši no e, Eštons kundzes e, vadītās iestādes. E, bet es lūdzu laiku Eh, lai runātu par tā saucamajiem iesaldētajiem konfliktiem, jo bieži man liekas, ka mēs nesaistām mūsu vispārējo neefektivitāti problēmu risināšanā ar kritisku attieksmi uh, pret sekām, kādas ir uh, cilvēkiem citās valstīs. Apkārt Eiropā ir daudz šo grūzdošo konfliktu, kas var pārvērsties karā, tātad Kalnu Karabaha, Palestīna, Rietumsahāra un citi. Iepriekšējās nedēļās plenārsēdē par ārējā darbības dienesta iespējām un eh, potenciālu grūzdošo konfliktu risināšanā mēs eh, sasniedzām savu iespēju robežas. Eiropas Savienības lomai ir jābūt redzamākai un e, efektīvākai. Mums ir e, jādod rezultāti, mums ir jāpiedalās aktīvāk un varbūt mums vajadzētu biežāk e, lietot Eiropas valsts vīru autoritāti un zināšanas, lai atrisinātu šos iesaldētos konfliktus, nu, tādā veidā, kā tos risina amerikāņi un dažreiz ļoti veiksmīgi. Varbūt tādā veidā mēs varētu šos konfliktus novērst pirms tie pārvēršas kārā. Paldies! Tagad Demis Mākis kungs no zaļajiem. Paldies! Es gribēju papildināt vairāku kolēģu izteikumus par eh, steidzamības rezolūcijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments mūsu darbā. Un It sevišķi to ir iespējams izmantot, lai pieprasītu cieņpilnāku attieksmi pret cilvēku tiesībām. Un uh, komiteja instrumentu izmanto ļoti bieži, bet uh, ir jāparūpējas, lai tas pat tiešām eh, atstātu kaut kādu ietekmi, lai tas būtu jēgpilni izmantots. Un ir daudz dažādu iemeslu, kas, uh, diemžēl, šo ietekmi sazam, samazina. Ir daži iemesli, ko ir iespējams ļoti būtu viegli atrisināt vai viņus izskaust, piemēram, eh, pareizais laika brīdis, kad runāt par šīm steidzamības rezolūcijām. Un eh, gribēju pieminēt eh, rezolūciju par Azerbaidžānu, par ko mēs balsojām pagājušā nedēļā. Un Eh, presē šo rezolūciju vērtēja ļoti asi, teica, ka tajā pilnīgi nav nekādas ticamības. Mēs mēģinām šo rezolūciju uzlabot, un es domāju, ka vajadzētu arī padomāt, kurā dienā mēs tieši balsojam par šīm rezolūcijām. Varbūt ceturtdien nav izdevīgākā diena. Un es gribēju pavaicāt, ko jūs domājat, kā uh, Eiropas ārējās darbības dienests varētu labāk šeit rīkoties. Paldies! Un Šulca kungs teica, ka viņš uzklausīs arī vēl dažus citus jautājumus, ja tie pat patiešām būs tā ļoti precīzi formulēti. Tagad būs tā tad brīvais uh, mikrofons, Kešmena kungs, Andrikiens kundze un tad Kopas kundze. Uh, Paldies, es runāšu ļoti īsi. Es vēlētos pievērst jūsu uh, uzmanību uh, tam, kā uh, geju un trans uh, dzimumu uh, persona apvienība tika atzīta par ārzemju aģentu un var tikt slēgta. Es apsveicu jūs teikto par cilvēktiesību aizstāvēšanu uh, Eiropā un citur. Es lūgtu jūs uh, pievērst uzmanību pasaules, uh, tātad pievērst uzmanību parlamentārai asamblējai, ka 38 valstīs vienzimuma attiecības joprojām ir kriminālas. Paldies, Andrikienas kundze! es runāšu lietuviski. Paldies! Sākumā vēlējos pateikties eh, tam, ka jūs vienmēr esat izrādījis tik lielu interesi par cilvēku tiesībām. Tad, kad jūs bijāt eh, cilvēktiesība apakškomitejas loceklis, jūs arī vienmēr bijat ļoti aktīvs un enerģisks. Un Eh, es atceros, ka man sanāca ar jums sadarboties, runājot piemēram par Kūbas disidentiem vai Austrumu partnerības valstīm. Un jāsaka, ka vienmēr, kad man bija kāda darīšana, kāda vajadzība, tad eh, vienmēr eh, jūs ļoti ātri reaģējāt. Gribēju par to pateikties. Tagad daži vārdi par īpašo cilvēktiesību sūtni. Pirms gada mēs šajā amatā ievēlējām Stavros Lambrinīdi, uh, parlaments uh, nobalsoja par šo kandidātu, un gada laikā mums uh, nācās šo to iemācīties. Mēs vēlējāmies, lai šī struktūta būtu tāda redzamāka, pazīstamāka. Es nezinu, uh, cik daudzas valstis ir eh, apmeklējis Lambrinīdis kungs. Varbūt eh, vajadzētu to vairāk popularizēt, tātad cik valstīs viņš ir bijis, ar cik uh, delegāciju vadītājiem viņš ir ticies, cik lietas viņš ir atrisinājis. Parlamentā viņš parasti sēž blakus, eh, ierodoties uz diskusijām blakus eh, augstajā pārstāvē, bet viņš ļoti reti tiek pie vārda. Viņš ir ļoti daudz darījis. Es domāju, ka to vajadzētu arī attiecīgi slavināt. Viņam vajadzētu dot vairāk uh, laika izteikties eh, plenāru sēdēs. Ir tīrzniecības eh, attīstības komisāri, kas eh, nolasa savas runas, bet es domāju, ka Stavros Lambrinīdis mūsu sūtnis, ka viņam noteikti vajadzētu dot iespēju izteikties biežāk. Paldies, un tagad Kopas kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, mēs ar lielu prieku jūs šodien sveicam komitejā, un esmu patiešām gandarīta, ka jūs runājat par šiem dubultiem standartiem. Mums pašiem jāparaugās, kas notiek mūsu durvju priekšā gribēju arī pateikties Eh, par jūsu paziņojumu, kas saistīts ar eh, val, eh, valsts televīzijas un radiokanālu slēgšanu Grieķijā. Es domāju, ka šis pasākums patiešām ļoti eh, smagi apdraudēja demokrātiju šajā valstī, pilnīgi neinteresējoties par to, ko domās pilsoņi. Valsts vienkārši vienā dienā eh, slēdza radio kanālu un arī televīzijas ekrāni, satumsa un eh, vispār par to nekas iepriekš netika paziņots. Un, uh, pilsoņu viedoklis arī nevienu neinteresē. Mēs zinām, ka šo struktūru vajadzēja mainīt, bet, nu, demokrātiskā valstī jūs tā vienkārši ne, nu, neslēdzat valsts televīziju un valsts radio viens dienas laikā. Šodien bija tikšanās starp trim valdībā, starp trim partijām parlamentā un tiek pat jau runāts par jaunām vēlēšanām, nu tas Grieķijas situāciju labāku noteikti nepadarīs. Es gribēju palūkt, lai jūs būtu ļoti vaisirdīgs un atklāts runājot arī par trūkumiem e, Eiropas Savienības iekšēnē. Paldies! Un tagad vārds jums priekšsēdētāji kungs. Mitēn. Atbildēšu sākumā Gržība kungam. Un Demismākera kunga un uh, Gomesas kundzes izteikumus par steidzamības debatēm. Es varbūt uh, uz šiem jautājumiem varētu atbildēt kopā. Es esmu jau 19 gadus eh, strādājis Eiropas parlamentā, un tā tad es jau 19 gadus cīnos par to, lai uh, steidzamības debates tiktu organizētas citā dienā, un lai tam tiktu atvēlēts vairāk laika. kad mani e, tikko e, ievēlēja Eiropas parlamentā, tad šīs debats notika piekdienu rītos Strasbūrā. Toreiz Eiropas parlaments vēl strādāja arī piekdienās. Man tas šķiet ļoti labi, bet diemžēl tāds vairāk nenotiek. Mm, tātad debats notika piekdienu rītos. Man tas nemaz nešķiet tik slikti. Tam bija divas priekšrocības, tātad tas bija gandrīz vienīgais darba kārtības punkts. Otram kārtām laikrakstu redakcijas priekšpusdienā ir vaļā. Uh, Tātad, ja kaut kas tiek pieņemts ceturtdienas pēcpusdienā, tad īstenībā laikrakstu redakcijas jau ir slēgtas. Tās eh, šīs ziņas saņem novēlojoties. Un uh, Domāju, ka debatas piekdien rītos, kā arī mediju uzmanība bija daudz veiksmīgāka, un Svobodas kungs teica, ka varbūt vajadzētu ceturtdienas rītos balsot par steidzamības rezolūcijām, un tad citus darbkārtības punktus, protams, vajadzētu ievietot kaut kur citur. Es tagad negribu runāt par mūsu darba plānošanu, bet, dārgie kolēģi, es nevaru slēpt, ka Eiropas parlaments ir tāds parlaments, kam ir aizvien vairāk uzdevumu, bet ir jāveic aizvien eh, mazākā laikā, aizvien īsākā laikā. Mēs eh, uzņemamies eh, aizvien vairāk, aizvien vairāk uzņa, uzdevumu un pilnvaru, un mums paliek aizvien mazāk laika tam visam. Uh, Svavas kunga priešlikums bija ļoti labi pārdomāts, proti steidzamības debats rīkot ceturtdien no rīta. Nu, protams, mums trūkst laika. Bet uh, es domāju, jūs visi zinat, ko es par to domāju. Tālāk, kāda ietekme ir uh, steidzamības rezolūcijām? Tas ir ļoti, ļoti svarīgs eh, instruments, ko Eiropas parlaments izmanto. pasaules diktatori Viņiem ir viena alga, vai par šīm rezolūcijām ir nobalsojuši pieci deputāti vai pieci simti. Tas, eh, ka kāds te aizbildnos zālē jau bija tikai pāris deputātu, tam nav nekādas eh, nozīmes. Protams, ir labi, ja par rezolūciju nobalso pēc iespējas vairāk cilvēku, bet ja mēs runājam par steidzamības debatēm, ir labi, ka tās vispār tiek organizētas. Lūdzu, atminieties prezidenta Mazukī runu. Tunisijas prezidents tas ir. Viņš runas laikā teica, ka viņš eh, Strasbūrā ir strādājis 25 gadus kā ārsts. Un viņš teica, ka viņš pieredzēja, kā tika uzcelta Eiropas parlamenta ēka Strasbūrā, jo viņa zobārsta kabinets at, atradās netālu no Eiropas parlamenta celtnes, un viņš teica, ka viņš zināja jau toreiz, uh, ka tā ir uh, ēka, tā ir celtne, kurā tiek pieņemts svarīgi lēmumi, kas panāk to, ka diktators Alī aizbēga, ka viņš beigās tika nosēdināts uz apsūdzēto soli un tā tālāk. Un šim uh, prezidentam Mazukī tātad toreiz bija pilnīgi vienalga, vai parlamentā kādi 5 vai 50 cilvēki nobalso par rezolūcijām. Viņš redzēja, ka tas uh, kaut ko panāk, ka mēs panākam pārmaiņas pasaulē. Uh, Kad es pirmo reizi Eiropas parlamentā uzstājos, tad es eh, uzstājos tieši steidzamības debatēs. Tad es drīkstēju runāt par piecām nolaupītajām muļķenēm Tibetā, kuras vajadzēja atbrīvot. Nu, tā bija tāda mana kristību runa Eiropas parlamentā. Mana debija. Tāpat es runāju arī par uh, eh, nāves soda atcelšanu uh, kādam Uh, cilvēkam, kas bija nos, nosodīts uz nāvi, un uh, komisārs man pateica, ka šis cilvēks jau sen ir uz brīvām kājām. Nu jā, jāsaka, ka tas varbūt nebija tas pats steidzamākais jautājums, notikumi jau apsteidza lietu gaitu. Es esmu piedzīvojis daudz ko šajā amatā, bet jāsaka, ka, nu, steidzamības rezolūcijas ir ļoti, ļoti svarīgs instruments, un es vienmēr cīnījušos par tā saglabāšanu. Tālāk korporatīvā sociālā atbildība. Tas ir jautājums, eh, kam arī jāpievērš daudz vērības. Pēdējo mēnešu laikā es eh, runāju par kādu uh, gadījumu. Es nezinu, cik daudz kreklu ko valkā klātesošie ir šūti fabrikās, kur mazas meitenes un sievietes strādā par vienu dolāru dienā, un, piemēram, fabrika nodega, cilvēki arī sadeg dzīvi, jo šajā fabrikā nav ne uh, avārijas izēju, ne arī, piemēram, uh, ugunsdzēsības uh, instrumentu, nu varbūt, ka mēs arī uh, valkājam šādā veidā šūtu apģērbu. Uh, Tas ir, mans, eh, tas ir tas, ko es varu teikt, ja jūs eh, runājat par sociālo korporatīvo atbildību. Ja mēs šādu apģērbu pērkam, tad mums arī uzņemamies savu atbildības daļu, un mums ir jāievēro arī starptautiskā tīrzniecības politika. Un šeit es atkal runāju par nosacījumiem. Mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Kūkana kungs. Runājot par Rietumu Balkāniem, es to uztveru ļoti nopietnu, nopietni, un man šķiet, ka Grieķijas prezidentūras laikā mēs pie tā varēsim atgriezties, jo Grieķijas prezidentūra man jau ir paziņojusi, ka viņi mēģinās atkal uh, runāt par paplašināšanās procesu Rietumu Balkānos, un jūs noteikti varat rēķināties ar to, ka arī es iesaistīšos šajā darbā. Uh, Mēs nevaram apmierināties vien ar Horvātijas uh, iestāju Eiropas Savienībā. Mums savas durvis ir jāatstāj plaši atvērtas arī citām Rietumbalkanu valstīm. Anna? Gomies, thank you much for the, um, for the words you found about uh, the keys of Lisbon. Uh, par Lisabonu Es eh, nezinu, vai Lisabona tiešām apzinās, ko viņa dara, pasniedzot man savus atslēgas, bet nu redzēsim. Eh, man ir īpašs gods eh, saņemt šīs pilsētas atslēgas. Etiopijas premjerministru es esmu, es esmu ar viņu ticies un es apzinos, ka uh, ir eh, šāda parlamenta delegācija uz Etiopiju. Mēs uh, skatāmies ar bažām uz Etiopiju un uh, tiekoties ar Etiopijas premjerministru, es minēju vienu no mm, grūtākiem jautājumiem, nu, kas bija tāds viens no nediplomātiskākajiem brīžiem mūsu uh, sarunā. Tomēr ar Etiopiju mums ir tāda pati situācija kā ar citām valstīm, kur ir jārunā par grūtiem jautājumiem, bet arī jāmēģina pēc iespējas saglabāt labas uh, attiecības. Par uh, nāves uh, sodu un Turciju. Manuprāt, pirmo reizi zem oficiāla dokumenta es parakstījos, tad, kad es parakstījos pret nāvis sodu. Tas ir ne tikai barbarisms, bet tā ir uh, valstiski sankcionēta nonāvēšana. Tā ir slepkavība, un tieši tādēļ, kamēr vien es uh, elpošu, es cīnīšos pret šādu cilvēciskās eksistences barbarismu. Un darīšu to arī nediplomātiskā veidā, tur nav nekādu šaubu. Mums ir jābūt priecīgiem par to, ka samazinās to valstu skaits, kuras joprojām izmanto nāvis sodu. Uh, bet ir jāpasaka, ka uh, nāvis sots joprojām tiek izpildīts nevien ASV, bet arī Japānā. Un tur nāves sots atkal tiek izmantots kā tiesisks instruments. Un Japānā par to visi klusē, bet e, Japānā cilvēki joprojām tiek pakārti, viņiem tiek piespiests nāves sots, un tas tiek arī izpildīts. Un esmu pārsteigts, cik maz par to vispār tiek runāts. Runājot par Turciju, es varu piekrist Lohbīleres kundzes teiktajam. Bet Eh, Turcijā ir tāda modra un ņipra pilsoniskā sabiedrība, kas cīnās par savām tiesībām, un viņi grib doties ceļā uz sekulāru, vērt, uz vērtībām balstītu sabiedrību. Tādēļ mums nevajadzētu pārtraukt kontakts ar Turciju. Es gribu teikt, ka Erdogan kungs jau neiemieso visu Turciju, viņš iemieso Turcijas valdību. Un par to mums ir jārunā tā ir demokrātiski leģitimizēta valdība, bet viņš jau nepārstāv visu Turciju. Balsts, tas esmu es, eh, šis moto jau cieta neveiksmi Francijā pirms daudziem gadiem. Tādēļ nevajadzētu pieļaut eh, šāda moto atkārtotu iedzīvošanu. Vaiglakungs, Rietum Zahāra, nu, es varbūt aktīvāk piekopšu propagandu un slavināšu, ko esmu teicis bet eh, es gribēju kaut ko mainīt, gribēju kaut ko panākt. Varbūt, ka man vajadzēja arī uh, sagatavot preses relīzi par to, nevis tikai darīt kaut ko konkrēti. Tālāk iesaldētie konflikti man ir. Pilnīgi esmu viens prāts ar jums, man tur īstenībā nav ko piebilst, es uh, nevarētu to atspoguļot precīzāk, kā tas izdevās jums, ja runājam tieši par uh, iesaldētajiem konfliktiem, tad jāsaka, ka patiešām šajos reģionos snauž kara gars un tādēļ ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Kešmena kungs. The... Mīrkli pirms jūs uh, atsaucāties uz šo gadījumu Sanpēterburgā. mēs skatīsimies, ko mēs varam konkrēti darīt. Jā, mūsu uzmanība tam ir pievērsta. Jebkurā gadījumā tas man ir pārsteigums, jo Putina kungs prezidents tikko vēl G8 sanāksmē mums deva tādu iespēju, ka, ka viņi ir gatavi nedaudz tomēr izdarīt spiedienu, tāpēc par šo jūs pieminēto gadījumu es esmu pārsteigts par Lambrinīdijas kungu, tas ir Eštons kundas kompetencija, bet jā, varbūt, ka es padomāšu par to vairāk laika viņam veltīt Es pieņemu šo jūsu teikto, bet tas nav tomēr īsti mūsu ziņā lem par to. Es nodošu to augstajai, komis, augstajai pārstāvēja Eštonai. Un tad par uh, Grieķijas televīzijas rādio slēgšanu, to, ko, ko es esmu darījis šajā gadījumā. Lielas paldies par komplimentiem. Tad ombudsmen, es piefiksēju šo te tīklu, ko jūs minējāt. Un tagad man liekas, ka es esmu vairāk vai mazāk atbildējis uz visiem jautājumiem. Uh, Liels paldies par šo te iespēju jūs uzrunāt. Paldies, paldies priekšsādātāja kungs. Un patiešām lieliski, ka palikāt ilgāk nekā paredzēts. Es arī uzmanīgi klausījos, un es gribu nobeigt ar diviem komentāriem. Protams, ka mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai strādātu starpdisciplināri. Šis bija tāds starpdisciplinārs darbs. Mēs esam bieži vien uzaicinājuši pārstāvis arī no citām komitejām, bet visgrūtāk, visērkšķaināk mūsu sadarbība veidojas ar INTA komiteju. Mēs uh, bieži vien esam cietuši neveiksmi, mēģinot ar viņiem sadarboties, par to jau šodien runājam paplašinātajā birojā, bet uh, mums. Uh, ir uh, viņiem jāpaskaidro, ka viņu uzskats par to, ka tirzniecībā nav nekāda sakara ar ārpolitiku un cilvēktiesību politiku, ir aplams. Uh, eh, Priekšsēdētāja kungs, jā, es par to noteikti vēl runāšu ar INTA komitejas kolēģiem. Un vēl šodien komitejā uh, divas reizes citēja Viliju Brantu izmaiņas caur pietuvināšanos, un pirmo reizi Viliju Brantu citēja pat kāds uh, deputāts, kas nav no Vācijas, un eh, tika runāts pirmajā reizē, pirmajā gadījumā par Baltkrievijas politiku, un diskusijas ar jums pierādīja, ka, protams, eh, nevajag eh, pār, sadedzināt visus tiltus, ir jāturpina diskusijas, bet prasībām ir jābūt skarbām un nepiekāpīgām, savādāk jau nebūs arī nekādas tuvināšanās. Paldies par jūsu ierašanos! So, colleagues, can we uh, continue? Kolēģi, turpināsim darbu, lūdzu. Nedaudz tomēr jāuzgaida. Okay, now we have come to our... Labi, te, tagad esam nonākuši pie viedokļa apmaiņas ar vēstnieku Robertu Erkingu, kurš ir ASV īpašais sūtnis Ziemeļkorejā cilvēktiesību jautājumos, un liels paldies vēstniekam Kingam par to, ka esat ieradies. Man liekas, ka šī ir jau otrā reize, lai pārunātu situāciju Ziemeļkorejā. Tieši par cilvēktiesību jautājumiem runāsim, un viens no mūsu kolēģiem tikko pievērsās iesaldētajiem konfliktiem, kad mēs to pārspēlējām ar parlamentu priekšstādi, varbūt var runāt par Korejas pussalu, jo Protams, ka tur arī nekas tā īpaši uz priekšu nekust, un pēdējo reizi, kad diskutējām, un arī toreiz eksperti bija klāt, tagad tomēr jauns vadonis ir eh, Ziemeļkorejā pie varas. Toreiz vēl nevarētu atbildēt uz jautājumu, jo viņš bija tikko tikai nācis pie varas, bet varbūt šodien mums izdosies ko vairāk dzirdēt par to. Jūs kļuvāt par īpašo sūtni Ziemeļkorejas cilvēktiesību jautājumu 2009. gada novembrī, un Es domāju, ka jūs varat atskatīties nu jau uz vairāku gadu pieredzi. Mums Eiropas Savienībā ir spēcīgs fokus uz situāciju Ziemeļu Korejā. Mēs diskutējam par to, cenšamies panākt rezultāts ar rezolūciju cilvēktiesību jautājumos palīdzību, un arī pagājušā sesijā cilvēktiesību padomē tā bija viena no prioritātēm Eiropas Savienībai. Un šogad cilvēktiesība padome deva mandātu, lai izveidotu komisiju, lai veiktu izmeklēšanu cilvēktiesību pārkāpumu jomā Ziemeļa Korejā. Un šajā komisijā, šī, šī komisija darbu sāks jūlijā. Tā kā es domāju, ka tā ir, tas ir tāds pozitīvs notikuma pavērsiens, un tam nepieciešama arī mūsu vērība. Un šeit kolēģis, kas man blakus no parlamenta, tātad delegācija attiecībām ar Ziemeļu Koreju dosies uz uh, Ziemeļu Koreju jūlija beigās, tā ka tie kolēģi, kas ir interesēti uh, šajā jautājumā, es domāju, arī patiešām gribu uzklausīt jūs, mēģiniek Kingungs, vārds jums. Priekšsētājs Kūns, liels, liels paldies par šo iespēju uzrunāt uh, cilvēktiesību apakškomitejas pārstāvis. Tas man ir liels gods runāt par pašreizējo situāciju cilvēktiesību jomā Ziemeļu Korejā. Uh, Cilvēktiesību situācija Ziemeļkorejā joprojām ir nožēlojama. Pēdējo četru gadu laikā pasaules svērība ir palielināta, pievēršusies uh, Ziemeļkorejas cilvēku liktenim. Mēs pieņem spēcīgākus pasākums attiecībā uz Nompeņu, un jo īpaši gribu teikt paldies Eiropas Savienībai par ļoti pozitīvo lomu, ko Eiropas Savienība ir spēlējusi vis, uh, ģenerāla asamblējā cilvēktiesību padomē, lai izstrādātu un nodrošinātu to, ka pastāv atbalsts rezolūcijām, kas ir kritiski svarīgas cilvēktiesību situācijas uzlabošanai Ziemeļkorejā. ASV ļoti pateicīgi par šo pozitīvo lomu, ko Eiropas Savienība ir spēlējusi. Pēdējo pāris nedēļu laikā mēs esam vērojuši, ka Ziemeļkoreja iziet no tāda provokāciju perioda. Šobrīd tā ir vairāk pievērsties tādai iesaistošai uh, lomai un nākusi klajā ar tādu ierosmi pagājušā nedēļas sākumā. Arī šeit Japāna piesaistīta UNDPR iniciatīvā un notika šī misija uz Pekinu, kur būs sarunas ar Dienvidkorejas pārstāvjiem tieši tādā darba grupas līmenī. Un ir apspriesta iespēja, ka varbūt ministru līmenī notiks sanāksme, lai runātu par šādu, šādu te rūpniecisku līmeņu ziem, projektiem Ziemeļkorejā. Tur augsta līmeņa dalībnieki, bet Tātad tas nozīmē, ka Ziemeļkoreja tomēr atkal ir iegājuši šajā iesaistas fāzē. Pirms pāris nedēļām Ziemeļkoreja gandrīz katru dienu nāca klajā ar draudiem, veica jaunas raķešu izmēģinājumus ASV virzienā, Dienvidkorejas virzienā. Uh, un uh, gandrīz vai vēlējās atjaunot Nompeņas uh, atomu kompleksā būvniecību, un šie draudi notiek tā, tādā fonā, ka notika arī trešais uh, kodola izmēģinājums 2012. gadā. Ziemeļkoreja ir atkāpusies lielā mērā no savām starptautiskajām saistībām, ir paaugstinājusi savu retoriku, bet eh, principā mēs arī tomēr esam reaģējuši šo destabilizējošo rīcību. Startautiskās organizācijas nāca klajā ar paziņojumu, kur mēs eh, kritizējām kodola izmēģinājumus, uh, Pasaule ļoti sensitīva uz šo te pieaugušajiem draudiem no Ziemeļkorejas, kas rādā, kas apdraud reģionālo un globālo stabilitāti. Un šāda te uzvedība, gan kodola izmēģinājuma, gan cilvēku tiesību nožēlumais stāvoklis, tas patiešām viss apdraud Ziemeļkorejas pilsoņus. Līdzās tam arī apdraudējums starptautiskajai sabiedrībai, Par to tiek pār, eh, diskutēts e, ģenerāla asamblējā, cilvēktiesību padomē, trīs pēdējās e, rezolūcijas uz to norāda. Tās tika pieņemts ar vienprātību, un līdz pat pagājušā gada beigām pastāvēja cerība, ka tomēr šeit kaut kas mainīsies Ziemeļkorejā jaunā līdera vadībā. Viņam bija tāds svaigs uh, tēls, likās, ka kaut kas tomēr uzlabosies, un kad uh, Ziemeļkorejas pilsoņu nākotni izskatījās tādās gaišākās krāsās, bet tomēr uh, izskatās, ka tas tomēr ir vairāk tādas stila atšķirības nekā, atšķir, nekā izmaiņas pēc būtības. Mm. Tomēr vēl joprojām notiek šie te izmēģinājumi ar, ar šie te raķešu izmēģinājumi un lielākā daļa ziemeļu Korejas pilsoņu, viņiem pat nav pietiekam pārtikas, nav pieejas uh, ikdienā nepieciešamajām precēm. Uh, Un pēkšņi kaut kādā ziņā tomēr situācija ir uzlabojusies, bet tās ir tikai tādas ārējas izmaiņas. Lielākā daļa cilvēku joprojām dzīvo nabadzībā. Lielākai daļai uh, nav iespēju pārvietoties, un mēs patiešām esam ārkārtīgi norūpējušies pār cilvēktiesību stāvokli Ziemeļkorejā. Un tātad šī politika vēl joprojām turpina pasliktināt Ziemeļkorejas pilsoņu stāvokli, ekonomiskā stag, politika stagnē, un trīs no desmit bērniem nav pieeja pietiekamajiem pārtikas resursiem. Un, patie, un arī palielinās politieslodzīto skaits. Varam runāt par piespiedu darbu, par nehumāniem apstākļiem veselas ģimenes tiek ieslodzīts bieži vien par, pat pē, bez notiesājošu sprieduma. Šim Juntog, šī ir tāda, mēs par to runājam šajā apakškomitejā pirms pāris nedēļām. Viņš izbēga no 14. darba nometnes, jūs ļoti labi zināt detaļas un fona informāciju. Šim gadījumam man bija tā privileģija tikties ar šiem Jankungu 2010. gadā Un pirmo reizi, kad es devu liecības pret šo apakškomiteju, un toreiz, kad dalījos ar viņu stāstu, Šena kungs, vi, viņam tika piešķirta tāda, viņš piešķīra tādu patiešām individuālu seju šai nehumānajai politikai Ziemeļkorejā. Šādi pārkāpumi vēl joprojām ir viens no elementiem Ziemeļkorejas politikā, un mēs neesam varējuši novērot, ka kaut kā, kā apstākļi attiecībā Ziemeļkorejas pilsoņiem uzlabotos. Uh, startautiskā sabiedrība ir mēģinājusi izdarīt spiedienu uz Pnompeņu, lai situāciju uzlabotu, un jūs pieminējāt eh, komisāra Empurī darbu, mēs arī ar nepacietību gaidam sadarbību ar viņu, kad varēsim runāt par šiem sistēmiskajiem pārkāpumiem. Rezolūcija no Eiropas kopienas Japānā. Mēs šo rezolūciju atbalstām. Mēs esam vienotām daudzajām valstīm, kas šo uh, rezolūciju atbalsta. Un tāpat arī sveicam Maikla Kirbija paziņojumu, Austrālijas pārstāja paziņojumu, kurš ir priekšsēdētājs līdzās Serbijas pārstāvēji un Indonēzijas pārstāvēji. Mēs turpināsim strādāt ar partneriem, lai atbalstītu komisiju tās darbā un ar nepacietību gaidām rekomendācijas kas tiks izteiktas cilvēktiesību padomē 14. gada martā. Domājot par cilvēktiesībām un humanitāriem apstākļiem Ziemeļu Korejā, es esmu pārliecināts par divām lietām. Pirmkārt, mums ir jāturpina sākt pie atbildības pārvaldības iestādes Ziemeļkorejā, kas ir atbildīgs par šo nožēlamo stāvokli. Tāpat jāstarbojas ar Inkarī komisāru un jāturpina pieņemt šīs rezolūcijas. Otrakārt, mums ir jāstrādā pie tā, lai nojauktu informatīvās barjeras, palielinātu Ziemeļkorejas cilvēku saskārni ar ārējo pasauli, lai radītu tādu pozitīvu ķēdi, kas ir nepieciešama, lai atrisinātu gan ar drošību, gan humanitāriem izaicinājumiem saistītās lietas. Ziemeļkoreja ir viena no tādām aizvērtākajām sabiedrībām uz šīs planētas. Uh, Un mēs esam redzējuši tādas indikācijas, ka par spīti valdības ierobežojumiem tas tomēr pa pamazām mainās. Vēl joprojām ir pretlikumīgi, ja jums ir rādio, jo nav atļauts uh, klausīties nevienu no stacijām, Un nesenā pētījumā atklājās, ka 20 līdz 30 procenti no bēgļiem, kas tika intervēti Ziemeļkorejā, kamēr uh, viņi atradās ārvalstīs, teica, ka viņi ir klausījušies ārvalstu radiostacijas. Daži no ziemeļkorejiešiem ir gatavi riskēt, lai tomēr uzturētu kaut kādu sakars ar ārējo pasauli. DVD no ārvalstīm tiek ievest pārsvarā no Dienvidkorejas un pat, pat labam arvien uh, lielāks ir šis te DVD skaits, kas ir sastopams Ziemeļkorejā. To, nu, uz to norāda jaunākie pētījumi. Vairāk nekā 2 miljoni mobilo telefonu darbojās Ziemeļkorejā. Un šis skaitlis turpina pieaugt. Un es domāju, ka mēs tomēr varam sākt vērot zināmas pārmaiņas, līdz ar pieaugušo pieejamās informācijas apjomu. Eiropas parlaments un Eiropas Savienība dod svarīgu pienesumu šīm te pūlēm, uzlabot sakarus uh, starp Ziemeļkorejas pilsoņiem un starptautisko sabiedrību, caur interparlamentārām informācijas apmaiņām un Es gribu apsveikt eh, to, ka parlamenta delegācija nākamo mēnesi dosies uz Ziemeļkoreju. Septiņas Eiropas Savienības dalību valstis, eh, septiņām dalību valstīm ir vēstniecības nompeņā, un gandrīz visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir diplomātiskās attiecības ar Ziemeļkoreju. Un pāris NVO organizācijām ir ikdienišķi tādi regulāri sakari ar Ziemeļkoreju, lai stiprinātu tiesiskumu, demokrātiju un nodrošinātu informācijas plūsmu par to, kas notiek ārpus Ziemeļkorejas robežām. Un tāpēc ļoti svarīgi ir pievērst sabiedriskās sabiedrības uzmanības cilvēktiesību jautājumu Ziemeļkorejā. Un es arī sveicu jūs ar neseno saņemto balvu. Uh, Mēs esam gatavi uzlabot attiecības ar Ziemeļkoreju, ja Ziemeļkoreja ir gatava pildīt starptautiskās saistības, ko tā ir uzņēmusies. Un ņemot vērā pagājušā gada notikumu attīstību, šo te pieaugušo iesaisti ar ārpasauli, prezidents Obama arī ir padarījis šo te gatavību pilnīgi skaidru savā uzrunā novembrī Mjanmā, kur viņš jau īpaši izteicās par Ziemeļkoreju, proti ne atsakieties no kodola ieročiem, un ja jūs tā darīsiet, tad jūs patiešām redzēsiet, kā ASV pastiepš jums pretī roku. Un pagājušā mēnesī kopīgā preses konferencē ar Dienvidkorejas prezidentu Vašingtonā prezidents Obama vēlreiz atgriezās pie šīs tēmas un aicināja Pnompeņu, šeit es citēju, piefiksējiet notikumu attīstību tādās valstīs kā Mjānma, proti līdz ar reformām jūs redzat pieaugošu tirzniecību, pieaugošu diplomātiskās saites, ar pārējo pasauli. Visbeidzot, mums ir jāskatās uz Ziemeļkoreju, nevis skatoties uz tās vārdiem, bet uz darbiem, un ir jārod risinājums tām, bažā, tās tām starptautiskās sabiedrības bažām, kas saistīts ar kodola izmēģinājumiem. Ziemeļkoreja šādā gadījumā ir skaidra izvēle. Ir jāspēr soļi, lai atteiktos no kodola izmēģinājumiem, uzlabot cilvēktiesību situāciju, lai nodrošinātu mieru un pārticību Ziemeļkorejas pilsoņiem sadarbībā ar ASV un citām valstīm. Proti investēt pilsoņos, investēt izglītībā, nevis izstrādāt kodolu ieročus. Mēs ceram, ka Pnompeņa izdarīs pareizo izvēli abu Koreju vārdā un arī reģionālā miera un drošības vārdā un Ziemeļkorejas cilvēku vārdā. Lielas paldies par šo iespēju. Paldies, vēstnieka kungam, par Eh, šo uzstāšanos un iniciatīvām. Tagad es došu vārdu deputātiem un pēc tam arī ārējās darbības dienestam eh, Mārtiņa kungs. Tātad es apmeklēšu Ziemeļkoreju pēc trim nedēļām. Es gribēju vispirms atgriezties pie dialoga Eh, es eh, varbūt eh, gribētu zināt, vai ir kādas izmaiņas, bet jūs esat gatavi divpusējām sarunām, nu, lai gan vēsturiski ir bijušas sešu pušu sarunas. Tā tad vai tagad ir nostāja, mainīsies nostāja pret sarunām? Um sēšu pušu sarunas e, notiek tāpēc, ka Ķīnai ir svarīga loma šajā procesā. Nu, es e, e, redzu, ka ir arī pieeja. Ķīnas pieeja izmainījusies, arī Ķīnai nepatīk ziemeļkorejiešu nostāja. Viņi neaizstāv Ziemeļkoreju, tomēr joprojām sūta atpakaļ bēgļus no Ziemeļkorejas. par pārtikas palīdzību, ko jūs minējāt, ir eh, vēl pārtikas trūkums Ziemeļkorejā. Vai mēs eh, varam eh, piešķirt palīdzību tādā veidā, lai tā neietu caur valdības aģentūram? Un man šķiet diezgan acīm redzami, ka ir um, uh, diezgan uh, smaga ekonomiskā situācija, bet nav uh, saprotams, kas notiks tālāk, vai viņi vienkārši ar mums finansu iemeslu dēļ runā vai citādi. Paldies, Anna Gomesa. Paldies. Un jūsu vizīte ir ļoti laicīga. Es gribētu um, runāt par to, ko Deivids minēja par Ķīnas attieksmi. Um, varbūt tā ir tāda daļa no spēles, tā kā policijā labais policists un sliktais policists, vai tomēr ir kaut kāda attieksmes maiņa patiešām no Ķīnas puses. Eh, kā mēs eh, varētu eh, saprast Ziemeņkoreju, es domāju, ne tikai jauno līderi, bet arī citus. Kas, kāds būtu iegūms no šīs konfrontācijas, kā pirms diviem mēnešiem, un kādā veidā varētu uh, Eh, kaut kā eh, iesaistīties eh, dialogā, kuram ir jēga. Paldies! Mārsels Rojans tagad. Um, tātad, un varbūt arī jūs savā paziņojumā varētu uzdot jautājumu vai jūs uh, atbalstīsiet un kādā veidā uh, šīs uh, komisijas darbību? Paldies! Es strādāju tikai ar Ziemeļkoreju, tas ir jau daudz darba. Pēstnieks jau pateica visu līdzīgi, kā uh, ASV arī mūs ļoti uztrauc eh, cilvēktiesību situācija. Un eh, ir galvenais eh, viens no svarīgākiem mērķiem mūsu politikā nodrošināt cilvēktiesības līdz ar mieru nodrošināšanu. Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka ar konkrētām darbībām, tātad ar rezolūcijām, esam mēģinājuši eh, panākt kaut ko, bet eh, no 2003. gada, kamēr mēs pieņemam rezolūcijas Ziemeļ, Koreja ar mums eh, nesatiekas cilvēktiesību dialogā. Mēs vienmēr esam atšķīruši režīmu no iedzīvotājiem. Tātad mēs parādām solidaritāti ar cilvēkiem. Un arī mēs joprojām turpinām sniegt palīdzību trūcīgākajiem. Tātad eh, invalīdiem, sievietēm un eh, bērniem. Eh, vēl viens konkrēts jautājums ir šī bēgļu situācija. 5. jūnijā mēs komentējām, izteicāmies par situāciju uh, kad deviņi bēgļi tika piespiedu kārtā atgriezti no Laosas Ziemeļkorejā. Un mēs arī minējam šo jautājumu sarunās ar citām politiskajām pusēm. Kā jūs zināt, mēs mēģinām formulu, veidot divējādu pieeju attiecībās ar Ziemeļkoreju. No vienas puses eh, mēs esam ļoti stingri un uh, liekam saprast, ka tas, ko Ziemeļkoreja dara ar kodolieročiem, eh, nav pieņemams un netiks pieņemts. No otras puses mums ir septiņas Eiropas Savienības vēstniecības Ziemeļkorejā, uh, un eh, vēl citas valstis ir pārstāvētas ar kultūras sadarbības birojiem. Ir nevalstiskās organizācijas, kas darbojas, un mums ir tikšanās ar Ziemeļkoreju regulāri, un mēs eh, viņiem liekam saprast, ka nekas eh, nevirzīsies uz priekšu, uh, kamēr mēs neredzam progresu cilvēktiesībās un citos jautājumos, kas mūs interesē. Arī Eiropas parlamentam ir svarīga loma šajā politikā. Ir rezolūcijas, tātad šī misija jūlijā, kas ir plānota. Tā ir ļoti izdevīgā brīdī, Un uh, Ziemeļkorejiešiem tiks dots vēl viens signāls. Un bija uh, uh, tātad cilvēki ir informēti par to, kas notiek, un tāpēc mēs arī strādājam līdzīgā veidā kā ASV, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesībām tiek pievērsta uzmanība par šos 64 tūkstošu dolāru jautājumu, kā teikt, ASV. Tas ir bijis apspriests. Um, un uh, varbūt pirms, pusotra, pirms pusgada mēs nedomātu, ka šī situācija virzīsies uz priekšu, bet uh, politiskā apņemšanās ir un tagad ir eh, jāredz, kāda būs realizācija, un to mēs redzēsim tuvākajās dienās. Eh, paldies, vēstnieka kungs, lūdzu. Paldies eh, par jautājumiem un komentāriem. Mārtiņ kungs, jūs minējāt vairākus interesantus jautājumus, uz ko es atbildēšu par divpusējām sarunām ar, eh, starp ASV un Ziemeļkoreju un sešu pušu sarunām. Mums eh, šīs sešu pušu sarunas ir vienkāršas. Eh, par nelaimi pēdējā tikšanās notika pirms pieciem gadiem mēs turpinām cieši sadarboties ar citām pusēm, un mēs Šodien um, rīkojam Vašingtonā trīspusēju tikšanos ASV, Dienvidkoreja un Japāna. Mēs turpinām arī dialogu ar Ķīnu. Tas ir viens no uh, svarīgākiem jautājumiem uh, prezidenta Obamas un jaunā Ķīnas prezidenta uh, sarunās tad eh, Ziemeļkoreja ir viens no svarīgākiem jautājumiem, kas aizņēma lielāko daļu eh, viņu eh, sarunās. Mēs pievēršam uzmanību diplomātiskajiem procesiem. Ir jautājumi, kas varbūt ir vismaz jāapspriež, bet jebkura diskusija ar Ziemeļkoreju uh, Um, būs daļa no plašākām sarunām arī ar citām pusēm. Jūs minējāt Ķīnas lomu šajā procesā. Um, Ķīnie, Ķīnai tiešām ir svarīga loma. Viņi ir Ziemeļkorejas lielākais tirdzniecības partneris. Vienīgais veids, kā uh, iekļūt uh, Ziemeļkorejā, ir caur Ķīnu. Uh, šīm divām valstīm ir ilgas eh, attiecības. Nu, ir eh, signāli, ka Ķīna kļūst ļoti nepacietīga un eh, trešais kodola izmēģinājums tika ļoti negatīvi uzņemts Ķīnā un lai gan šīm divām valstīm ir labas attiecības, tomēr nu, kaimiņš ar kodolieročiem rada vairākas problēmas Ķīnas valdībai. Un Ķīna savā atbalstā ANO rezolūcijai 2094 pēc eh, pēdējā kodola izmēģinājuma eh, parāda Ķīnas eh, bāžas. Ehm, tātad ķīnieši tagad ievieš sankcijas daudz vairāk nekā ap, agrāk, un tas ir pozitīvs signāls. Ehm, Mums arī ir bāžas par bēgļu jautājumu, ko jūs minējāt. E, no Ziemeļkorejas var izbēgt tikai caur Ķīnu. Ķīna uzskata šos cilvēkus par ekonomiskajiem bēgļiem un atgriež Ziemeļkorejā robeža mm, Ziemeļkorejā ar Ķīnu e, ir daudz e, ciešāk noslēgta nekā iepriekš pagājušajā gadā veiksmīgo bēgļu eh, skaits bija tikai puse no agrākā skaita. Un līdzīgi kā eh, jūs eh, arī mēs esam nobažījušies par šo situāciju Laosā, mēs ceram, ka tā ir viena epizode, nevis politikas maiņa. Un Dienvidkorejas presē tika minēts, ka 19 bēgļi ir ieradušies no Laosas. Nu, mēs eh, ceram, ka šī eh, bēgļa atgriešana nav pastāvīga politika, tomēr eh, mūs uztrauc šis jautājums. Jūs minējāt pārtikas palīdzību Pasaules pārtikas eh, programma piedalās eh, Ziemeļkorejā un tā ir pozitīva loma. Ir eh, vērtējumi par pārtikas pieejamību Ziemeļkorejā un pēdējos gados pārtikas problēma ir nedaudz mīkstinājusies. Pat labos gados Ziemeļkoreja saražo tikai 80% no vajadzīgās pārtikas, bet um, ir um, dažas pazīmes, kā lauksaimniecība tagad strādā labāk. Tas nenozīmē, ka nav trūkuma un pasaules pārtikas programma turpina darboties. Mēs esam uh, daudz palīdzējuši uh, Ziemeļ uh, Korejai nu, līdz laikam apmēram pirms eh, trim gadiem. Un eh, šis eh, jautājums mums paliks aktuāls. Par jūsu analīzi es piekrītu, bet Ziemeļkoreja ir nolēmusi slēgt šo centru Keisongā, bet Šis centrs nodarbina 53 tūkstošus strādājošo, tie tikai tieši nodarbinātie un ienes arī liels ienākums. Ir vēl desmitiem tūkstošu cilvēku, ko ietekmē šī Kaisona kompleksa darbība. Tātad tagad pēkšņi pieaug bezdarbs šajā rajonā Mēs sēkojam situācijai. Paldies par um, jautājumiem. Eh, Gomesa kundze, es priecājos jūs atkal uh, redzēt šeit. Par Ķīnas lomu Ziemeļkorejā tas ir interesants jautājums. Ķīna redz Ziemeļkoreju kā komunistu valsti, viņiem ir bijusi sadarbība daudzus gadus, bet ir eh, signāli par to, ka eh, attiecības kļūst arvien sarežģītākas, eh, kad Ziemeļkorejas politiķis ieradās Ķīnā, tad viņa ierašanās dienā tika publicēts raksts, par Ķīnas firmām, kas mēģina investēt Ziemeļkorejā un ir um, grūtības. Um, Ziemeļkorejas karaspēks ir uh, saņēmis gūstā uh, Ķīnas zvejas kuģi un pieprasījis izpirkumu. Nu, faktiski tas ir tāds valsts pirātisms. Ķīnieši kļūst ar vien nepacietīgāki šādās situācijās Ziemeļkorejā ir bažas, ka ir vajadzīgas ārvalstu investīcijas, bet pēc eh, Keisongas eh, kompleksa ir redzams, ka ir grūtības firmām, kas grib darboties eh, Ziemeļkorejā. Kāds ir labums Ziemeļkorejai no konfrontācijas ar ASV un Dienvidkoreju pēdējos mēnešos? Es domāju, ka e, konfrontācija ir tāda daļa no Ziemeļkorejas iekšpolitikas, e, vairāk iekšpolitikas e, notikums nekā ārpolitikas, jo jaunais līderis ir palicis lojāls armijas vadībai. Viņa laikā gan ir nomainījušies vairāki uh, armijas vadītāji, aizsardzības ministrs un arī štāba priekšnieks. Ja jūs atcerieties eh, Pheņenā eh, bēres, tā tad eh, bija astoņi cilvēki, kas piedal, kas gāja blakus šim militārā līdera zārkam un četrus mēnešus pēc šī notikuma e, štāba priekšnieks, kurš piedalījās šajā notikumā, tika e, nomainīts bez skaidrojuma. E, tātad jaunais līderis cenšas panākt bruņoto spēku atbalstu un šie kodola izmēģinājumi, rāķešu izmēģinājumi ir signāls bruņotajiem spēkiem, uh, un e, tie dod arī iespēju e, iedarboties uz iedzīvotājiem kā ar propagandu. Es domāju, ka šeit ir vairāk runa par iekšpolitiku, nevis ārpolitiku. Paldies! Paldies, e, vēstnieka kungs! Un es domāju, ka arī delegācijas locekļiem šī bija vērtīga sanāksme. Un, e, kad mēs redzēsim komisijas darba rezultātus, tad mēs varētu jūs uzaicināt vēlreiz. Paldies! So, and now, uh, colleagues, uh... Un tagad Tā kā mums bija ļoti interesants un eh, interesanta un gara diskusija ar mūsu priekšsēdētāju, tad mēs tiešām kavējamies un es redzu, ka kolēģi jau nāk uz eh, viedokļu apmaiņu par mēdīju brīvības eh, juridiskajiem aspektiem. Es ceru, ka jums visiem atradīsies vieta par jautājumu laiku. Pēdējā pagājušajā reizē Eh, vairāku problēmu dēļ mēs nevarējām eh, saņemt atbildes uz jautājumiem, bet mēs eh, saņēmām šīs atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem. Man ir pirmais jautājums, un es arī piekrīstu, ja jūs man varētu atbildēt rakstiski, un tad es varētu neuzdot šo jautājumu, vai tas ir pieņemams. Tā tad es e, pieņemu, ka jūs varētu man atbildēt rakstiski, kā iepriekšējā reizē. Un ir vēl divi jautājumi. E, nu, Nilsens kundzes jautājums par Birmu un Nu, varbūt jūs varētu uzdot, bet ļoti īsi, un tad eh, noklausīsimies īsumā atbildi. Ehm, ļoti īsi. Ehm, ņemot vērā eh, informāciju no ANO eh, speciālā referenta par Jānmu un ANO cilvēktiesību komisāra teikto Es gribētu jautāt, vai komisija e, gatavo, e, gatavojas uz e, laiku apturēt GPS līgumu, ņemot vērā situācijas smagumu. Entschuldigung, äh, sorry, Michele. Michele. Hello, good afternoon. Uh, Labdien! Tad, tad Mikēle Merloni no Tirdzniecības ģenerāla direktorāta. Tad, tad eh, strādāju pie eh, GSP dokumenta. Uh, Nu, mēs esam redzējuši Mjanmā izmaiņas no 2011. gada. Tās ir diezgan eh, nopietnas izmaiņas. Eh, valstī ir eh, virziens uz stabilitāti, lai gan izaicinājumi vēl paliek. Un komisija pēc iespējas jebkurā situācijā gan divpusē, gan starptautiskā līmenī uh, runā par problēmām, bet eh, jautājums ir par eh, GSP, eh, par iespējām sākt izmeklēšanu. Tā ir iespējama tikai, ja ir smags un sistemātisks pārkāpums. tā tad vispārējā preferenču sistēma. Šeit ir jākonstatē smagi pārkāpumi, un tas ir jādara komisijai, kas seko noteikumu ieviešanai. Nu, šajā gadījumā īpašais ziņotājs nav uzraudzības iestāde mūsu sapratnē. Eiropas Savienība ir lietojusi noteikums tātad 1997. gadā tika atklāti sistemātiski pārkāpumi Tajā eh, gadījumā tas bija piespiedu darbs un Eiropas Savienība eh, attiecīgi rīkojās. Tagad mēs neesam eh, gatavi neko sākt, jo juridiskās uh, juridiskie kritēriji nav izpildīti, bet, protams, prasības paliek spēkā gan eh, Birmai, gan citām VPS valstīm. Ehm, atvainojiet, Niko, mums ir ļoti maz laika, bet eh, tā kā situācija Mjanmā vai Birmā neuzlabojas vispār, tad mums būs vēl viens jautājums eh, darba kārtībā kādā no nākamajām sanāksmēm. Tagad Demis Maker kungs, eh, lūdzu uzdodiet jautājumu un tad dzirdēsim atbildi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Āzijā vairākās valstīs atkal ir uh, pieņemts nāvesots un citās atkal uh, pret to ir izvirzīts moratorijas. Uh, teju, teju eh, arī Šulca kungs dosies uz šīm valstīm. Eh, teju, teju mēs eh, uzklausījām Šulca kungu, un viņš teica, ka ir ļoti pārsteigts, ka Japānā joprojām spēkā ir nāvis sots, un neviens par to nerunā. Es gribēju jums uzdot jautājumu, jo Japāna ir atteikusies no moratorijas nāvis sodu. Un Arī Papuā Jaungvinējā nu patika paziņots, ka tur netiks izpildīts nāves sots, bet joprojām ir likumīgas iespējas nāves sodu tomēr piespriest, ņemot vērā to, ka valstī joprojām ir eh, daudz vardarbības gribēju pavaicāt, ko tad darīja ārējās darbības dienests, eh, izņemot skaistus vārdus lai varētu vērst uz labu šīs nepatīkamās tendences, kas aizvien vairāk plešas plašumā daudzās Azijas valstīs. Un it sevišķi papos jaungvinējas gadījumā, ko jūs esat gatavi darīt, lai mainītu valstu uzņemto kursu? jo viņi mēģina at, attaisnot nāvis soda atkārtotu ieviešanu, jo valstī atkal esot izraisījies jauns eh, vardarbības vilnis. Paldies, Svana kungs no ārējās darbības dienesta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ko tad Eiropas Savienība īsti dara tā reāli? papildus um, paziņojumiem. Es gribu uzsvērt, ka šie paziņojumi tiek uh, uzmanīgi uzklausīti arī citās pasaules daļās. Un tas ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Reverse to the um, abolitionist trend in Tas, ka Āzijā vairākas valsts atkal ir sākušas izmantot nāvis sodu, tas mums rada lielas raizes, jo šajās valstīs, šajā pasaules daļā joprojām ir lielākais valsts skaits, kurās joprojām tiek izpildīts nāvis sods. Ja mēs runājam par vairākām valstīm atsevišķi Indijā, Eiropas Savienība ir runājusi par to, ka ir notikuši vairāki nāves sodu izpildes gadījumi. Pēdējo mēnešu laikā esam uh, par to apsviedušies ar uh, eh, attiecīgiem iestādēm. Pakistānā nesen bija Eiropas Savienības cilvēktiesību grupa, un par to mēs arī apsviedāmies. Esam tikušies arī ar varas iestādēm Indonēzijā, paužot cerību ka Indonēzija atgriezīsies pie reiz pieņemtā moratorija. Japāns gadījumā esam bijuši ļoti aktīvi, veidot dialogu gan ar valdību, gan pilsonisko sabiedrību. Uh, Organizējām regulāras sēdes ar parlamenta līgas vadību, kas ir atbildīga par nāves soda atcelšanu, un Turcijā pat tika organizēts starptautisks simpozijas, lai varētu panākt nāves soda atcelšanu, apkopojot Eiropas pieredzi un Āzijas perspektīvas. Ja runājam par Papoju Jaungvinēju, Eiropas Savienība vairākas reizes ir tikusies ar vietējām iestādēm un mēs teicām, ka esam gatavi viņiem sniegt tehniski rakstura palīdzību, lai viņi varētu izveidot uh, policijas spēkus, lai labāk uh, apkarotu, nu pat atkal uzliesmošo vardarbību un uh, pieaugušos noziedzības rādītājus lai viņi varētu pārliecināties, ka pret to var vērsties savādāk, nevis vienkārši nogalinot cilvēkus. Paldies, Svana kungs! Tagad būs viedokļu apmaiņa par mēdīju brīvību Turcijā un Rietumu Balkānos. Mēs vēlamies jau uzklausīt jūsu viedokli. Tas ir tāds kā ievads rītdienas konferencē, ko rīko paplašināšanās ģenerāldirekcija un komisija, it sevišķi ņemot vērā arī tos cilvēkus, kas uh, savā ikdienas darbā saskaras ar mediju brīvības jautājumiem šajās valstīs. Esmu patiešām gandarīt mūsu vidū sveikt visus ekspertus, kas ir ieradušies, un vēlējos sveikt arī kolēģus no Turcijas un Rietumu Balkānu valstīm. Ceru, ka visi atrada uh, sev sēdvietu, un nevienam nevajadzēja palikt ārpus zāles durvīm. In more detail on the situation in Būtu patiešām ļoti interesanti uzklausīt jūsu redzējumu. Es saprotu, ka kolēģi no dalību valstīm ir ieradušies lai piedalītos uh, Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Atkal esam uh, iekavējušies, bet nu, mēs, protams, nevarējām prognozēt, ka uh, priekšsēdētāja kungs ieradīsies novēlot, bet viņš arī palika kādu brīdi ilgāk nekā mēs bijām prognozējuši. Bet es ceru, ka mums tomēr izdosies gan uzklausīt viesus, gan arī atvēlēt pietiekam daudz laika debatēm. Pie mums ir ieradušies Gvozdens Falego. Viņš ir Uh, referents par mediju aizsardzību Eiropā. Tāpat uh, mūsu vidū ir Ingrīda Deltēnre, kas ir Eiropas apraides savienības ģenerāldirektore. Viņa runās par valsts uh, mēdījiem un apraidi. Mm demokrātiskā sabiedrībā. Tālāk ir ieradies Dragans Sekulovskis, kas ir žurnālistu asociācijas izpildu direktors kādreizējā Dienastāvijas republikā Maķedonijā. Viņš stāstīs par to, ar kādām problēmām sastops žurnālists savā ikdienas darbā. Tāpat eh, pie mums ir ieradies Josts Korte, kas ir paplašanāšanās ģenerāldirekcijas direkcijas direktora vietnieks. Un tāpat iespējas būs izteikties Rietumu Balkānu valstu parlamentāriešiem. Gürzena Bilgihana no Turcijas arī mūs tāpat ir apciemojusi. Dērvozas kundze pārstāv Bosnijas Hercegovinas parlamentu. Uh, two. Uh, Mr. Ilija Dimovskis uh, ir no bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas un Vjosa Osmanī kundze ir no parlamenta Kosovā. Es ceru, ka jūs atceraties secību, kādā jums jāuzstājas. Pirmais būs Gavazdens Flego, kas runās par mēdīju aizsardzību Eiropā. Organize this meeting. Paldies, ka organizējāt šo sanāksmi. Paldies arī jūsu apakškomitejai, ka tika organizēta šī sanāksme. Varbūt eh, pateicoties diskusijām, mēs varēsim atrast arī eh, risinājums dažādām pastāvošajām problēmām. Mēs, kā komiteja, kas darbojas eh, Eiropas padomes pakļautībā, rūpējāmies par plašsaziņas līdzekļu brīvību uh, mūsu uh, dalību valstīs, un tā ir ļoti liela prioritāte gandrīz visas, uh, visās Eiropas padomē esošajās dalību valstīs. Mēs analizējām mediju brīvības standartus. Mēs uh, principus atrunājam savās, uh, savos ziņojumos, mēs cīnāmies pret uh, runas brīvības ierobežojumiem. Mūsuprāt, demokrātija un laba pārvalde ir iespējams tikai tad, ja uh, ir pieeja neatkarīgai un objektīvai informācijai. Tagad pastāstīšu par četrām pēdējām rezolūcijām, ko esam pieņēmuši 1920 eh, par mediju brīvību Eiropā, 1897 eh, brīvības ievērošana, 1636 demokrātijas un brīvības rādīs un rādītāji, un tāpat 1879 par eh, valsts radio un televīzijas finansējumu. Gribēju eh, teikt, ka rezolūcijās galvenokārt tiek eh, uzsvērti mēdīju brīvības ierobežošanas gadījumi, un beigās es arī gribētu jūs iepazīstināt ar dažiem ieteikumiem. Principi visiem ir pazīstami, es tos neatkārtošu, bet e, mēs galvenokārt runājam arī par mediju brīvības principu pārkāpumiem. Diemžēl tieši šajā kontekstā Krievija ir čempione. joprojām eh, ir neizmeklēti žurnālistu slepkavības gadījumi. Žurnālisti tiek ieslodzīti cietumos, tiek vajāti un dažās valstīs pat ir likumi, kas ierobežo uh, runas brīvību un uh, izteiksmes brīvību. Un dažās valstīs žurnālisti pat uz ļoti ilgu laiku tiek ielikt cietumā uh, aizbildinoties ar pretterorismu pasākumiem, un tas uh, tātad valdībai atrais rokas, tā var rīkoties kā vien vēlas. Arī Turcija mūsu ziņojumos ir bieži viesis. Ņemot vērā to, ka aktīvisti un žurnālisti cietumā tiek ieslodzīti uz ilgu laiku un nekāda paskaidrojuma par to netiek sniegta, arī Azerbaidžāna min uz pēdām Turcijai. Ungārijā arī tika pieņemti likumi, kas ierobežo uh, izteiksmes brīvību, tie tika pieņemti 1910. gadā, likuma tika grozīta, bet eh, grozījumi ir visai nenozīmīgi. Mēs savos ziņojumos vēlamies pievērst uzmanību šiem kliedzošiem gadījumiem, ir sevišķi tad, kad tiek pārkāpti mēdī brīvības principi. Daudz kārt mēs palīdzam šīm valstīm izskaust šādus pārkāpumus. Tātad mūsu eksperti ir gatavi uz vietas uh, pilnīgi par baltu velti palīdzēt. Tāpat mēs arī sazināmies ar deputātiem, parlamentāriešiem, lai arī viņi kaut ko darītu lietas labā, lai uh, uh, likumdošanas arhitektūra būtu labvēlīgāka mediju brīvībai. Arī, uh, protams, regulāri kontaktējamies ar ministriem, kas ir tieši atbildīgi par uh, mūsu ieteikumu ieviešanu uz vietas. Otram kārtām vēlējos runāt par uh, interneta mēdīju uh, pieaugumu. Šie jautājumi aizvien biežāk parādās mūsu darba kārtībā. Mēs mēģinam atrast līdzsvaru starp brīvību un regulējumu. Mēs vēlētos veicināt izteiksmes brīvību elektroniskajos medijos, uh, Mēs negribam šo brīvību nožņaukt, noslāpēt. Ziņojumā jau esam norādījuši, ka ir daudzi pārkāpumi, izmantojot personas datus, ir iebaidīšana virtuālajā vidē. Diemžēl šādas tendences ir vērojamas aizvien biežāk. Tādēļ mums ir jāatrod pareizais regulējums, ar kura palīdzību mēs varētu vērsties pret virtuālās vidas ļaunprātīgu izmantošanu un šo kiber iebaidīšanu, kiber uzbrukumiem. Jārunā arī par to, ka valsts iestādēm nav ko meklēt mēdījos, internetu mēdījos, nestoties uz robežām. Un nedrīkst uzlikt nekāds ierobežojums uh, internetu medijiem. Diemžēl tā tas notiek Azerbaidžānā, Krievijā, Turcijā un Baltkrievijā. Mēs uzskatām, ka ir jābūt jauniem starptautiskiem vai pat globāliem likumiem attiecībā uz interneta mēdījiem kas attiektos uz visiem bez izna, izņēmuma. Neizlavas celšana un ar to saistītie krimināli sodi ir ļoti būtisks uh, jautājums. Mēs to piedzīvojam Ukrainā, Armēnijā, Bulgārijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā un Krievijā, kā arī Turcijā. Jaunās dalību valstis arī uh, nav tādas uh, pilnīgi bez vainas. Recently that the ownership bija šokējošs gadījums arī Itālijā, un tas, protams, šokēja arī vairākas citas dalību valsts. Mediju neatkarība ir būtiska, lai garantētu plurālismu. Un mēs vēlamies nošķirt virtuālās un patiesās īpašumtiesības. tiesības. Mēs esam viens prāts ar to, ka lielie uh, reklāmdevēji ļoti nelabvēlīgi ietekmē arī mediju neatkarību. Uh, viņi kļūst par uh, mediju līdzīpašniekiem. Tādēļ varbūt vajadzētu definēt cik lielā mērā reklāmdevēji var finansēt kāda mediju izdošanu un kā viņi ietekmē līdz ar to arī saturu šajos medijos. Daudzās valstīs ir brīvi mediji, bet daudzās valstīs to trūkst. Turpat pat nav brīvi žurnālisti. Mēs esam noraizējušies par žurnāls darba apstākļiem, par uh, to, ka viņi nevar brīvi izteikties. Bieži vien uz viņiem uh, mediju um, īpašnieki izdara spiedienu, ir iejaukts arī ekonomiskās intereses. Un līdz ar to viņiem ir aizvien grūtāk savu darbu paveikt profesionāli un pēc labākās sirdsapziņas. Un organizēt arī tā saukto pašregulējumu jāsaka, broadcasting role. Mums ir jādomā arī par valsts mediju lomu. I will finish in two. Labi, tūlīt beigšu savu uzstāšanos, saka runātājs. Valsts uh, mediji ir ļoti būtiski daudzās valstīs, jo izskatās, ka tā e, ir vienīgie neatkarīgie informācijas avoti, jo viņi ir, nav piesaistīti nekādām komerciālām interesēm, viņi uh, organizē, tātad tiek raidīti dažādi uh, raidījumi programmas par kultūru un politiku. Uh, Un priekšsēdētājs kundze, rezumējot, varu teikt, ka būsim ļoti priecīgi, ja Eiropas padoma ar Eiropas parlamentu varētu sadarboties vēl ciešāk. Mēs gribam jūs labprāt aicināt uz uh, savām sanāksmēm un jūs vienmēr esat laipni aicināt uh, piedalīties mūsu sanāksmēs, kad apspriežam šos jautājumus. Paldies! Paldies, Flēga kungs, par jūsu runu, un tagad došu vārdu Ingrīdai Deltenras kundzei, bet pirms tam vēl gribu sveikt Paka kundzi, kur, kur ir kultūras komitejas pārstāvi, pavisam īsi tad sveicu arī viņu sanāksmu zālē. Tāpat arī divus vēstniekus, Iljudu Golīkungu, Kosovas vēstnieku Briselē un Mimoza Halimī kundze pastāvīgās pārstāvniecības pārstāvi no Albānijas. Sveicam jūs arī sanāksmju zālē. Tagad uzklausīsim Eiropas apraides organizāciju ģenerāldirektoru Ingridu Delteneri. Priekšētais kundze, dāmas un kungi, labu pēcpusdienu visiem. Man patiešām liels gods šodien šeit uzstāties jūsu vidā runāt par valsts mēdīju būtiskumu. Proti cik būtisku lomu to spēlē, garantējot cilvēktiesības un demokrātiju. Ņemot vērā to, ka tagad ir slēgta Grieķijas valsts apraides organizācija e RT, šī te iespēja ir patiešām ļoti laicīgi par to runāt, un šobrīd ir tāda iespēja dzimt demokrātijai. Mēs runājam ne tikai par to, ka tas nebija profesionāli, tas bija nedemokrātiski. Un liels paldies visiem, kas šeit esat klāt, kas uh, dalījās ar viedokli, kas izteicās par šo jautājumu un pārstāvē plašāku Eiropas Savienības pilsoņu viedokli. Lielas paldies jums par tiem, bet tagad nedaudz vairāk par Grieķiju. Gadījumā, ja jūs nezināt, kas ir EBU, Eiropas Saprāta organizācijas savienība, es gribētu izmantot šo iespēju, lai nedaudz pastāstītu par to. EBU pārstāv mm, valsts apraides organizācijas no vairāk nekā 50 valstīm Eiropā vai tās tuvumā. Tāpēc atvainojos par to, ka varbūt tā par daudz pievēršos šim izklāstam. Mēs runājam tikai par veco Eiropu, mēs uh, esam dibināti 1950. gadā, un šobrīd ir gandrīz divreiz vairāk locekļu nekā to ir Eiropas Savienībā. Un es esmu pārliecināta, ka jūs visi zināt, kas ir Eirovīzija. Mēs esam uh, savienība, kas producē šo dziesmu konkursu. Un jāuzsver, ka EBU nav cilvēktiesība organizācija. Mēs kalpojam saviem locekļiem, mūsu locekļiem, tomēr EBU apņemšanās sniegt garantijas cilvēktiesību izpildēji, ir mūsu statūtos atrunāta. Un cita starpā mūsu statūtos minēts sekojošais uh, vārda brīvības aizsardzība, informācijas aizsardzība, kas ir demokrātiskas sabiedrības pamats, ir jāveicina brīvība un, un plurālisms plašsaziņas līdzekļos, jānodrošina brīva informācijas plūsma, brīva ideju plūsma. Pēdējo pāris gadu laikā mēs esam šos principus nedaudz apaudzējuši, līdz ar to izstrādājot sešas galvenās vērtības valsts sabiedrības plašsaziņas līdzekļos, proti universalitāte, neatkarība, ekscelence, dažādība, caurskatspēja un inovācija. Un šīs vērtības tika vienbalsīgi pieņemtas no visu mūsu locekļu puses ģenerāla asamblējā Strasbūrā pagājušajā vasarā. Mēs paskaidrojam šīs vērtības šajā brošūrā, un parlamentu locekļiem, man liekas, ir pieejama šī brošūra jūsu dokumentos. Uh, Tur ir vesela kaudze dokumentu. Tad, kad jūs ejat ārā no šīs telpas, tie visi tur novietot. Mēs stiprinam šīs vērtības partnerības programmā, kas eh, domāt, lai atbalstītu trūcīgākos locekļus. Lielākā daļa no tiem ir pievienošanās valstīs vai tajās valstīs, ar ko ir kaimiņā attiecība politika. Eiropas Savienība atzīst to, ka ir būtiska loma valsts mēdījiem, lai veidot veselīgu Eiropas eh, sa sabiedrību. Un tieši tāpēc pagājušā gada jūnijā, gandrīz pirms gada, Komisārs Fūl parakstīja saprašanās memorandu ar mūsu organizāciju, lai spēcinātu valsts plašsaziņas um, apraides organizācijas, uh, kas gatavojas pievienoties Savienībai. Un pat labam mēs īstenojam Eiropas Savienības finansētu rīcības plānu, kas saucās uh, piešķir pilnvaras demokrātiskai valsts um, apraides organizācijām demokrātiskā veidā pievienošanās valstīs. Un diskusijās ar komisāru Fūlu. Mēs gribam līdzīgus sapratnes memorandus parakstīt arī ar tā valstīm, kas ir ietverts austrumu un dienvidu partnerībā. Bet nevaram aizmirst arī tos tās apraides organizācijas, kas jau ir Eiropas Savienības loceklis. Esam runājuši par Ungāriju, bet šeit atkal jāatgriež pie Grieķijas un ERT jautājuma. Protams, ka neviens nenoliedz to, ka Grieķija ir finanšu problēmas, un neviens nevar sacīt, ka ERT, kas ir apraids, valsts apraids organizācija, ka tā varbūt ir strādājusi lieliski un nevainojami, bet šī te bez brīdinājuma veiktā, veiktais lēmums slēgt rādio un, un valsts televīziju vienā un tajā pašā dienā, tas neglābs, tas neaizslāpīs valdībai līdzekļus, gluži pretēji, tas patiesībā izmaksās vēl vairāk. Kāpēc ERT būtībā finansēja pilsoņi. 2,5 eiro mēnesī, man liekas, no pilsoņa. ERT patiecībā strādāja pat ar nelielu pēļņu un nebija uz bankrota robežas. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šie pasākumi, kas nāca pilnīgi bez brīdinām, bez jebkādām debatēm parlamentā, bez jebkādas vienprātības par šīs apraides organizācijas nākotni vai iespējamo jauno organizāciju, uh, Mēs uzskatām, ka tas patiešām parāda to, ka nav tādas izpratnes par demokrātisku debati un patiešām netiek respektēta demokrātiska kultūra un patiešām tāds respekta trūkums pret cilvēktiesībām. Un ko jūs, Eiropas parlamenta pārstāvi, varat darīt, lai palīdzētu? Mēs aicinām jūs turpināt atbalstīt uh, publisko plašiņas līdzekļu koncepta uh, atbalstīt šo konceptu un cīnīties pret šādiem iespējām pūņiem apklusināt uh, sabiedriskos mēdījus. Un tas ir jādara jau esošajās valstīs, esošajās Arabas Savienības dalību valstīs, bet arī potenciāli jaunajās. Lies paldies. Jā, šodien es arī par to lasīju. Tagad atgriežos pie tā, ko EBU dara attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstīm. Septiņi semināri Rietumu Balkānu valstīs. Runājām par redakcionāliem principiem, kas ir eh, neatkarība, godīgums, cieņa, labi sakari, caurskatspēja, precizitāte un atbilstība. Septembrī mēs apmācīsim labākos praktikantus kā skolotājus, un tad viņi tālāk izplatīs šo te uh, ziņu citiem žurnālistiem, kolēģiem. Esam organizējuši reģionāls konferences par attiecībām starp valsts mēdījiem un pilsoņiem, un vēl vienu min, uh, semināru par Romu minoritātēm. Visus secinājumus atradīsiet uh, ebu uh, mājaslapā, un tad būs tālākie pasākumi pēc ab, abiem šiem semināriem par jauniem reģionāliem. Uh, no, par jaunu reģionālu notikumu attīstību attiecībā uz minoritātēm, un arī daži no jums piedalīsies šajos semināros. Uh, šajās pēckonfliktu sabiedrībās, pievienošanās valstīs un kaņu attiecību valstīs neatkarīgi mēdīju, īpaši valsts mēdīji, tie, tā, tie ir būtiski garanti demokrātijai. Ir jābūt brīviem un neatkarīgiem mēdījiem, kas piekādā neatkarīgu informāciju ne tikai attiecībā uz brīvām un godīgām vēlēšanām, bet arī attiecībā uz ikdienas uh, pilsoņu dzīvi. Ir jābūt tādai plurālai publiskai diskusijai, nacionāla līmeņa sārunai. Uh, kur ir jāveicina demokrātiska dalība, ir jābūt platformai, kur gan, gan majoritātes, gan minoritātes var piedalīties, ir jāveicina kultūras diversifitāte un savstarpējā sapratne. Un tas viss ir ļoti svarīgi tādā augsti fragmentētā pēckonfliktu sabiedrībā, piemēram, tādās, kādas ir vērojams Rietumu Balkānos. Neatkarīgi mēdīji ir galvenie ieroči, lai cīnītos pret korupciju, kā jūs zināt. Uh, Un tā nav tikai sakritība, ka korupcija ir mazāk izplatīta tajās valstīs, kur ir augstas kvalitātes neatkarīgi, žurnā, eh, neatkarīgi žurnālisti. Un otrādi, tas parāda to, cik svarīgs ir izmeklējošais žurnālisms un klimats, kurā žurnālisti var strādāt nebaidoties eh, par savu dzīvību vai par saviem uzturlīdzekļiem, un sliktākā gadījumā par dzīvību. Tāpēc mēs apsveicam Eiropas parlamenta rezolūciju, cik, kurā pauz cik tas, cik svarīgi nozīme ir valsts medijiem, lai pilnvarot pilsoņus. Un mēs apsveicam rezolūciju no 2012. gada par paplašanāšanās progresu ziņojumu, kurā deputāti aicina nacionālās iestādes nodrošināt mēdīju neatkarību un ilgtspēju. Un, protams, arī to saskanību ar Eiropas standartiem. Varētu teikt, ka Eiropas Savienība var darīt tikai tas, tā, to, kas ir tās spēkā, kur mēs runājam, varam pievērsties Amsterdams protokolam, kur ir skaidri teicis, ka jāsanās ar nacionālajiem parlamentiem, bet lai arī nav tāda ideāla universāla modeļa, kā veidot juridisko ietvaru, tomēr principi kas ir atrunāti pa Eiropas padomas rekomendācijās un UNESCO rekomendācijās, sniedz tādu ideālo vīziju par brīviem, neatkarīgiem medijiem un to plurālismu. Tā ka ļoti svarīgs pār, e, pārvaldes elements ir tas, ka ir jānodrošina, lai netiktu apdraudēta redakcionālā neatkarība plašsaziņas līdzekļos. Uzraudzības iestādēs ir jābūt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem no daudz dažādiem dzīves gājumiem, un ģenerāldirektorāri ir jāieceļ eh, no uzraudzības iestādes, nevis no ministru vai premjerministru vai parlamentu puses. Tāpat jābūt pietiekamam finansējumam, un tam jābūt ilgtermiņā, ir jāpieļauj, kā plašsaziņas līdzekļi var pildīt savu tiem uzdotos uzdevumus, nodrošināt ilgspēju, plānot, ieviest jaunas tehnoloģijas un atbilst tavu uh, eh, pieprasījumam. Un tālāk par licencēšanas sistēmu Tad šeit ir cieša sasaiste starp valsts mēdījiem un pilsoņiem, kuriem tās kalpo. Tiek sniegtas garantijas arī neatkarībai šādā veidā, tieša finansēšana no valsts budžetiem, kā tas notiek vairākās valstīs. Tas ir problemātiski, ja vien šeit nav tādas dzelzī iekautas garantijas, ka, ka tiks šie, šī mēdī aizsargāta no politiskas ietekmes. Arī gan vēlēšanu, gan pēcvēlēšanu laikā. Mēs EBU strādājam pie tā, lai spēcinātu mūsu locekļu pozīcijas, un gan Eiropas Savienībā, tātad gan arī kaimiņu valstīs, un rosinām parlaments, to starp Eiropas parlamentu, atbalstīt šo mūsu iniciatīvu, lai mediju varētu būt spēcīgi, inovatīvi, ilgtspējīgi un neatkarīgi. Un tikai tad kad apraides organizācijas sasniegs šādu stāvokli, tās varēs pildīt savu lomu, proti būt demokrātijas un cilvēktiesību sārgi. Un tas, protams, jau atkal sasaucās ar situāciju Grieķijā, kā arī Eiropas Savienības pievienošanās valstīs. Lielas paldies par uzmanību. Thank you, Madam Deltinri. Paldies. Un pirms dot vārdu Sekulovska kungam Tātad jūs varat klausīties dažās valodās, kuras mums parasti nav. Tātad sestajā turku valoda, ceturtajā horvātu, vienpadsmitajā maķedoniešu, desmit melnkalniešu, serbu un bosniešu un divpadsmitajā kanālā albāņu valodā. Sekulovska kungs ir Maķedonijas eh, žurnālistu asociācijas izpildu direktors. Paldies! Deputātu kungi, eh, žurnālisti un pilsoniskās sabiedrības un citu iestāžu pārstāvji. Maķedonijas dalība Eiropas Savienībā ir valsts eh, galvenā strateģiskā prioritāte, svarīga valsts nākotnēji stabilitātei un vietai pasaulē. Pēdējos eh, gados viena no lielākajām, eh, svarīgākajām izmaiņām bija preses brīvība. Es eh, paskaidrošu, kāpēc tas tā ir. Maķedonijas konstitūcija ir ļoti liberāla un aizsargā preses brīvību. 16. pants garantē izteiksmes, publiskās informācijas, publiskās informācijas iestāžu veidošanas brīvība, tāpat ir atļauts arī brīvi piekļūt informācijai un to saņemt un izplatīt. Arī ir tiesības atbildēt ar mediju palīdzību un arī ir uh, tiesības aizsargāt uh, informācijas avotus un cenzūra ir aizliegta. Uh, esošie līkumi atbilst konstitūcijai un Eiropas standartiem, uh, tomēr paliek problēma, kā vienmēr un pienācīgi e, īstenot šos likumus. Dažos gadījumos ir selektīva pieeja no varas un tiesu puses, un tas ir atzīmēts ziņojumos, kas kon, e, apskata mēdīju situāciju valstī. E, pēdējā ziņojumā tātad organizācija reportieri bez robežām novērtēja Maķedoniju kā 116. pasaules brīvības indeksā, salīdzinot ar 34. vietu 2008. gadā. Freedom House vērtē Maķedoniju kā 115. kas ir zemākais status šajā reģionā, tātad daļēji brīva valsts. Kāpēc ir šāda daļēji brīva valsts? lielākā TV stacija, tātad TV1 bija e, slēgta e, oficiāli. E, šī televīzija tiek apsūdzēta nodokļu nemaksāšanā, bet valdība faktiski nevarēja atrast citu mehānismu, kā slēgt, kā nepieļaut kritisko žurnālistu darbību. Un Mēdīju padomu skaits ir palielinājies no 9 locekļiem līdz 15 un 6 papildus ir iecelti, tos ieceļ valsts iestādes. Neskatoties uz brīdinājumiem, likums tika grozīts un padome atsauca A2 eh, televīzijas licenci. Eiropas komisija izteica bažas par politisko uh, atkarību, ka regulators ir politiski atkarīgs. Uh, 2012. gadā beidzot eh, notika izmaiņas eh, īpašuma tiesībās, bet ir bāžas par eh, veidu, kā tas tika darīts. Pašlaik Maķedonijas radio un televīzija, tātad sabiedriskais TV raidītājs saņem gandrīz pusi budžeta no valsts, 49% no licences obligātajām licencēm un tikai 1% no reklāmas, tātad likums nenodrošina finanses neatkarību un organizācija ir pakļauta politiskam spiedienam. Eh, ļoti liels bažas izraida valdības kampaņas vai eh, reklāmas, eh, kas izmaksā vairāk nekā 1% no valsts budžeta pagājušajā gadā un eh, tiek eh, bez kritērijiem veidotas dārgas kampaņas un tiek eh, pārraidītas valdībai draudzīgajos medijos. Un ļoti bieži arī politiskā propaganda ir novērojama medijos. 24. decembrī pagājušā gadā, kad parlaments uh, Eh, apskatīja budžetu, žurnālisti tika ar spēku izraidīti un tā tad eh, sabiedrība nevarēja saņemt informāciju un žurnālistiem nebija iespējams strādāt. Eh, tas tiek uzskatīts par cenzūru. Līdz šim ir vairākas apelācijas iesniegtas, bet lieta ir neatrisināta un atbildīgie vēl nav noteikti. Rezultātā institūciju dialogs par mediju situācijas uzlabošanu eh, ar valdību eh, tika apturēts. Es gribētu atkārtot, ka dialogs ir sadarbības metode, eh, tā ir atzīta starptautiskajās institūcijās arī Eiropas Savienībā un tāpēc eh, varas iestādēm un valdībai būtu jānodrošina vide dialogam. Eh, konkrēts rezultāts eh, bija neslauts celšanas un apvainojumu dekriminalizācija, tomēr joprojām paliek bāžas par to, kā strādā Maķedonijas tiesas. Pēc diviem gadiem, pēc paziņojumiem divu gadu garumā informācijas ministrija publicēja eh, likumprojektu par medijiem, un eh, šis likums ir nepārskatāms un selektīvs, un arī tā aptvērums ir ļoti eh, plašs. Tātad likumdevējs paziņoja harmonizāciju ar Eiropas Savienības direktīvu, tomēr ir faktiski mēģināts eh, iekļaut visus mēdīju veidus, eh, iespiestos un internetu portāls un arī pārraides organizācijas ir apskatītas vienā likumā un viens eh, regulēju, ir viena regulējošā aģentūra. Neatkarīgās konsultācijas beidzās ar secinājumu, ka šāda koncepcija radīs jaunas problēmas un neatrisinās vecās. Īpaši ir e, satraucoši tas, ka valdības kampaņas traucē mediju tirgu un ļauj ietekmēt e, mediju vadības politiku. E, Startautiskās mediju organizācijas, kā arī Eiropas padome un OSCE nodaļa Vīnē izvērtēja šo likumdošanas iniciatīvu un eh, viņu secinājums saskan ar neatkarīgo eh, vērtējumu. Eh, lai veicinātu mediju plurālismu un izteiksmes brīvību un uzlabotu demokrātiju, jaunai likumdošanai ir jāsaskan ar Eiropas standartiem. Tas nozīmē, ka ir jāievēro visas Eiropas padomas rekomendācijas. Uh, Beidzot, es gribētu uzsvērt, ka, lai uzlabotu mēdīju vidi Maķedonijā, ir svarīgi uzlabot eh, likumdošanu eh, arī ārpus eh, mēdīju likumdošanas, kas tieši ietekmē mēdīju situāciju. Pirmkārt, nav ieviests darba likums un ir vajadzīgs papildus sarunas starp darba devējiem un darbiniekiem, un tādā veidā Ehm, ir iespējama politiskā iejaukšanās eh, mēdījos, pateicoties neskaidrai situācijai. Ir nepieciešams eh, pilnīgi nodrošināt eh, likumu par pieeju informācijai un autortiesību likumu un izveidot labvēlīgu mēdīju pašregulācijas vidi Maķedonijā. Paldies, un tagad uzstāsies Kortes kungs, kas ir ģenerāla direktorāta, paplašanāšanās ģenerāla direkcijas direktora vietnieks. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies jūsu komitejai, kas ir sarīkojusi šādu pasākumu, un esmu ieradies, lai pārstāvētu komisāru Fūli īstenībā Um, jūs esat šo um, uzklausīšanu sarīkojuši ļoti izdevīgā brīdī. Rītdien notiks konferences, kurā es arī uzstāšos. Un tā ir konferences, kurā mēs arī runāsim par mediju brīvību un izteiksmes brīvību. Un, protams, tie ir jautājumi, kas ir ļoti svarīgi paplašināšanās stratēģijā. Es gribēju pateikties parlamenta apakškomiteja par to, ka jūs ļaujat mums arī. Uh, izteikties eh, par šiem jautājumiem, kas ir tik tuvi mūsu sirdī. Eh, konferencē rītdien ieradīsies kādi 450 dalībnieki no dažādām sabiedrības grupām, no domnīcām, zinātnieki, valdības, ierēģi un eh, vēl daudz dažādu citu grupu pārstāvi. Viņi runās par to, kas ir noticis pēdējā laikā, arī par situāciju Turcijā pēdējo nedēļu laikā. Un, protams, jāsaka, ka arī uh, mediji Turcijā sastapās ar zināmām grūtībām īstenībā. Mēs arī varēsim gūt labu ieskatu, kas notiek tajās valstīs, kas ir uh, vēl, izteikušas vēlmi iestāties Eiropas Savienībā. Es īstenībā negribu izteikties pārāk gari, lai arī citiem pietiek laika runāt, bet. Uh, Eh, varbūt nedaudz eh, pavēstīšu to, kāds ir Eiropas komisijas redzējums. Ja mēs eh, iepazīstamies ar mediju brīvības likumīgajiem aspektiem, protams, mums arī ir ko teikt. Pirmām kārtām ir jāparūpējas par to, lai izteiksmes un mediju brīvība būtu atrunāta pilnīgi visos kandidātu valstu likumos Un, protams, ir arī valsts, kurām uh, tiek sniegt palīdzība, un tām arī ir uh, šie principi jāatrunā savā likumdošanā. Protams, viena lieta ir pieņemt likumus, otra lieta ir tos īstenot. Mēs dzirdējam, ka šādi likumi pastāv, bet nevienmēr tie tiek īstenot pēc gara un burta. Uh, nu, tas vēl tā maigi izsakoties. Lai parūpētos par likumdošanas īstenošanu, tas ir smags darbs, kas varbūt ir pat grūtāks nekā likuma pieņemšana pirmām kārtām. Mēs skatāmies, kā tiek izlietot tiesneši, eh, kā viņi eh, pieņem spriedumus, kā valsts prokurori izskata šīs lietas. Un īstenībā šīs debats ir daudz sarežģītākas eh, nekā izpratne par to, vai likumdošana atbilst akī komunitēru vai nē. E, mēs arī katru gadu sagatavojam uh, pārskatus un strateģisko dokumentu. Mums ir arī regulārs dialogs ar kandidātu valstīm, ar visām no tiem. Un, protams, izteiksmes un mediju brīvība vienmēr ir temats, kas. Uh, diskusijās ir klātesoši. Gribu teikt, ka Eiropas Savienība kandidāta valstīm sniedz arī finansiālu palīdzību, pateicoties pirms iestājas instrumentam tiek apmācīti tiesneši, bet, kā minēja Delternes kundze, ir arī šī strateģiskā partnerība, pateicoties Eiropas apraižu organizāciju darbam. Iepazīstoties ar uh, svarīgākajiem uh, likumiem, uh, kas attiecas uz mediju un izteiksmes brīvību, uh, mūsu darbs nemaz nav tik vienkārši, ņemot vērā to likumdošanu, kas ir Eiropas Savienībā spēkā tieši šobrīd. Nemaz nav tik daudz tādu likumu. Ja mēs runājam par akī, tad mēs ļoti daudz palīdzības saņemam tieši no Eiropas padomes. Un es nekautrēšos arī tagad vispriekšā teikt, cik svarīgas ir šīs attiecības. Uh, starp struktūrām. Un īstenībā Eiropas Savienības likumdošanā nemaz nav tik daudz pantu, kas attiektos tiešā veidā uz mediju brīvību. Es gribētu minēt trīs nodaļas. Desmitais, eh, desmitā nodaļa par visiem medijiem, bet eh, tas ir vairāk saistīts tieši ar eh, ekonomisko pusi, tur nav tik daudz runāts par vērtībām. Tālāk astotais pants, jeb astotā nodaļa par konkurences politiku. Uh, kur ir uh, eh, runāts par finansējumu, vai, vai tie ir valsts finansēti mediji vai privāti mediji. Un tad 23. nodaļā, kur ir runāts par uh, jurisdikciju un pamattiesībām. Visām kandidātu valstīm, ar ko tiek vests pārunas, eh, ir mūs jāiepazīstina ar rīcības plānu, protams, arī mediju brīvības jomā. Mēs vēlamies sasniegt progresu šajās valstīs un darīt to pēc iespējas ātrāk divi eh, īpaši jautājumi runājot par likumdošanu ir patiešām sasniegts progress un to pieminēja arī iepriekšēji runātāji, tā tad eh, slāvas uh, Neslavas celšana vairs nav krimināla noziegums daudzās valstīs. Šis princips ir ticis īstenots valstīs pēc tādām garām pārunām. Un, protams, tagad jāskatās, kas notiks pēc īstenošanas, vai likums dien dienā patiešām tiks ievērots. Un tālāk ir direktīva par audiovizuālajiem mediju pakalpojumiem. dalību valstīm un arī kandidātu valstīm ir uh, jāizveido neatkarīga regulātora postenis, kas vērotu uh, mēdīju neatkarību. Vairākās valstīs esam pieredzējuši uh, visai uzteicamu progresu, piemēram, Bosnijā, Hercegovinā, Melnkalnē, Albānijā un Turcijā. Arī e, bijusi Dienaslāvijas republika un Maķedonija un Serbija ir uzsākuši šo procesu. Es negribu eh, doties prom, eh, radot jums iespēju, ka viss ir vienkārši lieliski un nav nekādu problēmu. Tādēļ eh, pateikšu, kas ir uh, tie trūkumi, kas mums sagādā visvairāk rāžu. Pirmām kārtām ir bijusi vārdarbība pret žurnālistiem vērsta iebaidīšana, arī pret avīžu redaktoriem. Uh, Un ir arī nepārtraukta politiskā mm, spiediena sajūta. Mēs to esam pieredzējuši katru gadu, sagatavot progresa ziņojumus par kandidātu valstīm. Un, protams, tas arī noved pie pašcenzūras, ja cilvēki tiek iebaidīti, ja pret viņiem vēršas ar vardarbību, tad eh, viņi cenzē paši šos savus rakstu darbus. Serbijā mēs to novērojam, un arī Bosnijā, Hercegovinā. Uh, Tālāk. Uh, finanšu neatkarība un uh, finanšu ilgtspēja, tas ir uh, jāizteno pateicoties caurskatāmām procedūrām un normām. Konkrēts piemērs. Pirmajās protestu dienās uh, neatkarīgais medijos valdīja tāds apdulinošs klusums Turcijā. Uh, Un e, tas ir ļoti spilgts piemērs, ka mediju brīvība nevienmēr tiek ievērota. Un, protams, arī žurnālistiem ir jābūt atbildīgākiem. Nevien uh, iestādēm ir jāizskauž pieļautās kļūmes un trūkumi, ne arī uh, žurnālistiem ir jābūt atbildīgākiem, disciplinētākiem. Un mēs vēlētos, lai visās valstīs tiktu izveidoti pašregulējoši orgāni, struktūras, kas rūpētos par profesionālas ētikas ievērošanu. Paldies par uzmanību. Tagad beigšu savu uzstāšanos un, protams, ar nepacietību gaidīšu debatis, kas notiks šovakar. Paldies. You, Mr. Korti. Paldies, Kortes kungs. Un tagad man ir sārakstā vairāki locekļi no nacionālajiem parlamentiem, kas vēlas izteikties. Varbūt jūs varētu savu paziņojumu nedaudz ierobežot un izteikties neilgākā piecas minūtes. Pirmā bilga Handes kundze no ģenerālās asamblejas Turcijā. Lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Es izteikšos turku valodā. Paldies par šo iespēju. Priekšētājs kundze, liels paldies! Es esmu atbildīga par kultūras un mēdīju grupas darbību Eiropas padomē, un kā jūs zināt, Turcija ir Eiropas padomas locekla no 49. gada. Tāpat Turcija ir arī pievienošanās valsts, proti kandidāta valsts, un es esmu ļoti sarežģītā situācijā uz doto brīdi, jo, ja es te būtu pirms mēneša, tad es būtu tādā pozīcijā, kur es varētu kopā ar jums diskutēt par kādiem konkrētiem bēdīgiem notikumiem, bet šodien patiešām situācija ir vēl daudz bēdīgāk, jo man ir jānovērtē tā notikuma attīstība, kas notikusi pēdējo trīs nedēļu laikā. Un ja es šobrīd uzrunāju jūs kā parlamentārieti, kā Turcijas parlamenta pārstāvi, tad tā ir tāda demokrātiska izpausmu, proti izpausmu tam, ka Turcija ir demokrātiska valsts, jo es kritizēšu to, kas ir norisinājies mūsu valstī, un stāstīšu jums par to, kas tad patiešām notiek. Pēdējo trīs nedēļu laikā mums ir bijusi, pēdējo periodu mums ir bijusi sekmīga val, valdība, kura atbalsts ar vien pieaudzis, un pašreizējā valdība nāca pie varas 2002. gadā, un sāka realizēt vairākas diezgan būtiskas reformas, un pašreizējā valdība, AKP valdība, te, veica konkrētus soļus, lai kļūtu par pievienošanās valsts. Turcija sāka pievienošanās sārunas tad, kad AKP pirmo reizi nāca pie varas, bet šis tā saucamais medus mēnesis diemžēl pārāk ilgi neilgi, jo 2005. gadā tika pieņemts pretterorisma akts, kas vēlāk tika izmantots, lai ierobežot pamatiesības un pamatbrīvības ne tikai attiecībā uz mēdīju brīvību un vārda brīvību, bet arī attiecībā uz citām pamatbrīvībām un pamatiesībām. Arī tās šobrīd ir ierobežotas pateicoties šīm te normām, kas ir atrunātas antiterorisma aktā. Taču šeit, protams, man jāizsakās galvenotār par žurnālistu tiesībām. Cilvēktiesību konvencijas desmitajā pantā ir runa par vārda brīvību, mēdīju brīvību un attiecībā uz ierobežojumu īstenot šīs tiesības ir otrais punkts. Un Turcija galvenokārt izmanto šo te otro punktu, šo atkāpšanās punktu desmitajā pantā Eiropas konvencijā, lai uzliktu sankcijas vai ierobežojumus. Protams, ka, kā jau tika pieminēts no viceprezidenta uh, Eiropas komisijā puses, nepieciešams atbildīgs žurnālisms, bet es šobrīd varu teikt, ka šis te otrais punkts, kur ir atrunāti nosacījumi, pie kādiem var uzlikt ierobežojums attiecībā uz desmitā panta, izmantošanu. Pat labi, mums ir 63 žurnālisti, kas atrodas ieslodzījumā, kas ir augstākais ieslodzīto žurnālistu skaits. Pagājušajā gadā vairāk nekā 100 žurnālistu tika ieslodzīti, bet pateicoties trešajai juridiskajā pakotnē, vairāki no viņiem tika nesen atbrīvoti, kā jau to pieminēja Flego kungs. Lielākā daļa no šiem žurnālistiem ir ieslodzītie bez jebkāda notiesājoša sprieduma. Viņi tiek turēti ieslodzījumā daži vairāk nekā piecus gadus. Izņemot to, ir arī citas sankcijas un cita veida spiediens, kas tiek izdarīts žurnālisti, teiksim, nodokļu auditi, kas tiek izdarīti attiecībā uz konkrētām uh, mēdīju kompānijām, žurnālistiem, žurnālisti tiek atlaisti. Uh, Un tas ir tāds diezgan būtisks faktors, jo tas rada šķēršļus mēdīju brīvībai. Un valsts mēdīs, TRT un Dulu aģentūra jau sen ir zaudējuši savu neatkarību, un arotbiedrību darbība ir nepietiekama, lai runātu par šiem jātājumiem. Es pat varētu teikt, ka šīs problēmas uh, varētu pārvarēt, bet pēdējo trīs nedēļu laikā, kā jūs zināt, krāsi notikumu pavērsijai, vērojam, kas tiks bija saukti Occupy Gizī, okupējiet Gizī parku. Un šis notikums aizsākās patiesībā tikai ar pāris aktīvistu darbībām glābt parku Stambulas vidū, bet, kā jau iepriekš tika norādīts, tas viss izvērsās pavisam citādi, un pie pirmās pāris dienas, divas, trīs dienas, mēdī patiesībā klusēja par šiem notikumiem, tad, kad nemiera aizsākās. Un jājautā, kāpēc? Kāpēc šāds ir troksnis? Brīselē jums ir Senkantenēhu parks, kas ir arī tāds pats līdzīgs parks. Nu, iedomājieties, ka pēkšņi valdība nāk klajā ar plānu, ka tagad šī parka vidū tiks celts iepirkšanās centrus. Jūs droši vien rīkotos līdzīgi. Brīsele ir ļoti zaļa pilsēta, savukārt Stambula nepavisam tāda nav. Mums patiešām ar vien samazinās zaļās zonas, un tie no jums, kas ir uh, apmeklējuši Stambulu, droši vien, kas zināt, ka Stambula arī ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Un šie te incidenti patiesībā aizsākās parkā, un tikai pēc tām sekoja visa tālākā reakcija. Visi tālākie protesti, kas bija patiešām milzīgi. Es pati esmu žurnālista meita, un es zinu, ko nozīmē šādi te incidenti. Šis jautājums ir kļuvis šobrīd par globālu raksturu atgadījumu, bet uh, tas viss aizsākās 31. maijā, taču divas, trīs dienas Turcijas mēdī klusēja. Proti bija tāda žurnāli, eh, žurnālistikas akūts trūkums, nebija informācijas mēdījos, eh, kā rezultātā sociālie mēdīji aizstāja šo tukšumu, un automātiski sociālie mēdīji it kā aizstāja konvencionālos mēdījus, kā jau to norādīja premjerministrs Erdoans. Sociālie mēdīji, jo īpaši Twitteris, Eh, sagādāja patiešām nemazums sāpju valdībai, un pateicoties šim, šim te Twitterim, mēs varējām sekot līdzi notikuma attīstībai Turcijā, notikuma attīstībai Gizī parkā, un nemiera ar vienu palielinājās, un tad vairāki tvīti, kam sekoja 5 miljoni cilvēku, vairāk nekā 5 miljonu tvītu ikdienas no Gizī parka, kas patiešām neproporcionāli liels lietotājs spēks. Uh, Tam visam sako arī policijas intervence, bru, policijas uh, vārdarbība. Pēc tam bija aktīvistu slēpšanās viesnīcā, atbilstoši reidi no policijas puses, un tas viss atspoguļo, tik, tika atspoguļots Twitterī. Un es gribētu teikt, ka patiešām pēc tam būs tādas kā raganu medības, uh, ko varētu klasificēt kā kibernoziegumus. noziegumus būs izmeklēšanas par cilvēkiem, kuri tvītoja šos notikumus. Droši vien, ka būs arī kādas normas, kas ierobežos sociālo mēdīju lietošanu. Visticamāk redzēsim tiesisko aktu, pie tiesību aktu pieņemšanā šādas te tendences. Un šajā te brīdī, kad uh, Gizī parkā nu, notika šī, šī te šie te notikumi. Patiesībā nacionālajos mēdījos redzējām dokumentālās filmas par pingvīniem, tāpēc arī šis te notikums ieguvis tādu kā, pingvīns ir kļuvis par tādu kā simbolu. Bet laban vairs nav uzticības galvenajiem mēdījiem. Es zinu, ka man ir laiks noslēgt savu runu, bet runa nav tikai par mēdīju brīvību. Uh, Šeit, protams, man jāsasaist tas viss kopā ar cilvēktiesību apakškomitejas darbu, un bija pāris drosmīgi TV kanāli, kas pārraidīja notikumus no Gizī parka, bet vēlāk bija sankcijas attiecībā uz šīm pārraidēm. Un patiešām es drīz jau beigšu. 14 Eiropas Savienības loceklis sešu dienu laikā Turcijā pieredzēšos notikums, kur tika lietota asaru gāze, kā rezultātā 14 Eiropas Savienības valsti, 63 kaķi suņi, vairāk nekā 1000 putni zaudēja dzīvības un vairāk nekā 4000 cilvēku ievainoti šajos notikumos tā, ka tas mums lieliski parāda, ka mēdīji nekādā ziņo, ziņā nevar tikt ierobežota, vismaz tas nevar notikt 21. gadsimtā, un neviena valdība nevar pretoties brīviem mēdījiem. Es zinu, ka es varbūt aizņēmu pārāk daudz laika ar savu runu, par ko es arī atvainojos, bet man bija neiespējami izskaidrot savu sākāmo īsāk. Paldies! Thank you, Madam Bilgehan. Paldies! Ends, of course, it's understandable. Ir eh, saprotams, ka jūs runājāt ilgāk, jo tie bija svarīgi notikumi. Un eh, šodien mēs jau trešo reizi skatām situāciju Turcijā. Eh, es biju Ankarā un runāju ar žurnālistiem, un viņi arī saka, ka Viņi ir saņēmuši draudus eh, pa elektronisko pastu. Eh, tad, tad eh, viņi tiek apsūdzēti, nu, viņiem draud arī ekstrēmistiska jaunatnes organizācija. Un pēc tam arī prezidenta kandidāts draudēja visiem sociālo mediju lietotājiem. Eh, nu, protams, ir arī ļoti daudz baumu, bet par nelaimi eh, cilvēktiesību situācija Turcijā būs eh, vēl uzmanības centrā un situācija kļūst sliktāka arī žurnālistiem. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka laika mums ir palicis maz. Uh, Tā tad ir divi runātāji pieteikušies no eh, citu parlamentu deputātiem. Dervās kundze, tātad eh, no Bosnijas un Hercegovinas parlamenta, un lūdzu eh, iekļauties piecās minūtēs. Un vēl ir Ričards Hauits no Eiropas parlamenta Dervas kundze, lūdzu. Paldies. Es strādāju presē 35 gadus, tātad es ievērošu e, termiņu. Paldies par iespēju runāt e, valodā, kas tiek lietot Bosnijā un Hercegovinā. Članica podkomiteta za medije zajedno s mojim kolegom. Esmu deputāte kādā parlamenta apakškomitejā, strādāju arī kultūras un mediju jomā. Nedaudz pastāstīšu par likumiem un medijiem uh, Bosnijā, Hercegovinā. Jāsaka, ka struktūra ir tāda kā no betona. Uh, viss ir ļoti sarežģīti un ļoti fragmentēti. Uh, Un Bilgebanas kundze teica, ka žurnālisti kaut daudz ko ir noklusējuši Turcijā, bet Bosnijā, Hercegovinajā daudz kas tiek eh, pārāk interpretēts, pārspīlēti interpretēts eh, atkarībā no tā, eh, kāds medijs par kādu notikumu ziņo. Uh, Un atsaucoties uz Maķedonijas kolēģi teikto, ir likumi, kas tiek izmantot selektīvi, ir likumi, kas vispār netiek izmantoti vai tie tiek pārkāpti. Augsta ranga politiķi pieprasa pārkāpt mediju likums Bosnijā Hercegovinā, vērsties pret likumiem, ko ir pieņēmuši ļaužu ievēlēti deputāti Bosnijas Hercegovinā parlamentā. Ir jāatzīmē, ka līdz 60% eh, Bosnijas pilsoņu eh, informāciju iegūst no eh, valsts televīzijas un rādio. Tā ir informācija par politiku, kultūru un vēsturi, tādēļ valsts raidītāja loma ir ļoti, ļoti būtiska, bet situācija ir sarežģīta ir trīs radiostacijas, uh, uz kurām attiec četri dažādi likumi, bet ir jāpasaka skaidri un gaiši, ka ir arī uh, regulēšanas iestāde, uh, kas savu darbu veica uzteicami, bet daudzi mēģina šo aģentūru pakļaut politikas interesēm. Jā, un ir arī lobētāji, interešu pārstāvi, kas labprāt grib uzlikt iemauktus medijiem. Ir arī dažādi finansiāli apsvērumi, kas sagādā grūtības medijiem. Tas eh, tos nostāda tādā atkarībā. Uh, Mediji Bosnijā Hercegovinā parasti piedara privātu uzņēmumiem, tikai divas avīzes nē. Nu, un īstenībā ir, tās ir tikai divas tādas kvalitatīvas avīzes, pārējie eh, izdevumi ir tādi tabloīdi. Gribu teikt, ka sabiedriski pasākumi ir galvenais informācijas iegūšanas avots. Mēs uh, parlamentā tagad strādājam pie grozījumiem eh, mediju likumam, lai varētu tos uh, atbloķēt. Atbi tika uh, iecelts amatos vairākas jaunas personas uh, medijos. Uh, un mēs ceram, ka grozījumi tiks pieņemti, lai tas nāk par labu visai mediju kopainai Bosnijā, Hercegovinā. Bosnija, Hercegovina tagad ir uh, viena no astoņām valstīm, kas uh, neslavu celšanu vairs neuzskata par noziegumu. Tas varētu būt iepriecinoši, bet, protams, uh, Situācija ir tālu no ideālās. Žurnālisti pie mums netiek izsekot un nogalināti, tik briesmīgi tas nav. Bet žurnālisti kļūst atkarīgi, viņi strādā tādos medijos, uz kuriem nevar paļauties, uz kuru publicēto informāciju nevar paļauties, viņi uh, tiek pakļauti spiedienam tik tālu, ka viņiem ir bail uh, zaudēt savu darbu, viņiem ir jācensē citu raksti vai jāveic pašcenzūra. Tādēļ uh, mēdīji bieži vien uh, spēlē pēc tos tabulas, kas maksā vai uh, kas tajā brīdī ir pie varas. Uh, Mēs ceram, ka mēs drīz varēsim uh, izstrādāt tādu likuma priekšlikumu, kas ieviesīs vairāk regulējumu mediju jomā. Mēs arī strādājam pie komunikāciju likuma, un es ceru, ka drīz tiks izveidots labs juridiskais satvers kurā būs iedzīvināti svarīgākie Eiropas padomus un Eiropas Savienības piedāvātie principi. Un tad es ceru, ka uh, likums tiks pieņemts pēc iespējas ātrāk un kad uh, tas sāks darboties, tas nāks par labu pilsoņiem, jo viņi ir īstā uh, mediju mērķa auditorija, viņi ir pelnījuši uh, saņemt objektīvu informāciju, viņiem ir jābūt iespējai arī uh, medijus kritizēt un viņiem uh, ir arī uh, tiesības paust savas vēlmes. Man vēl ir palikusi pusminūte Lohbīlers kundze, un pusminūtes arī vēlētos labprāt izmantot. Gribu pateikties uh, Eiropas apraides organizācijas savienībai, jo tā aizsargā mēdījus. Es biju kādreiz redaktore 92. gadā Bosnijas Hercegovinas radio un televīzijas padomē, un toreiz EBU pieņēma mūsu kandidatūru Eirovizijas konkursā, un mēs varējām tajā piedalīties. Tā mēs uh, aizstāvējām savas tiesības, uh, strādāt, tiesības dzīvot, un tiesības strādāt ir ļoti būtiska pamatvērtība, un es ceru, ka tās, tās tiks uh, piešķirtas visiem žurnālistiem. Paldies, Ričards Havits ir referents par bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Ir vēl viens parlamentārietis. Dot viņam vārdu varbūt? Ja jūs tam piekrītat. Oski, if you. Īļa Dimauski kungs, lūdzu, uzklausīsim jūs. We'll try to be as short as possible and I will. Uh, paldies. Tātad es lietošu iespēju runāt savā valodā. Uh, mēs runājam par uh, specifisku jautājumu Eh, Maķedonijas republika ir valsts, kas eh, cerēja eh, integrēties Eiropā vairākus gadus un runājot par Eiropas brīvo mediju standartiem, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Maķedonija aktīvi eh, strādā pie neslaus celšanas dekriminalizācijas likuma pieņemšanas, un eh, mēs esam viena no eh, dažām valstīm, kas ir dekriminalizējusi neslaus celšanu, mainot noteikumus krimināla kodeksā attiecīgie panti tika svītroti, un mēs pieņēmām Uh, izmaiņas arī civilu kodeksā. Uh, tas notika uh, sadarbībā ar žurnālistu asociāciju un žurnālistu asociācija piedalījās šī likuma izstrādāšanā. Likuma ieviešana virzās uz priekšu, pēc likuma ir apturēti 520 e, e, krimināla procesi par neslauz celšanu. Un mēs e, arī sarīkojam 11 mācību un nodarbības tiesnešiem apmēram 300 tiesu darbinieki arī piedalījās uh, Un eh, mēs eh, apskatījām šajās nodarbībās Eiropas cilvēktiesību konvencijas ieviešanu. Eh, pēdējā gadā Maķedonijā sākās arī darbs pie tā, lai novērstu nelegālu mediju koncentrāciju, un pēc mūsu domām šīs process ir ļoti veiksmīgs. Ir vairāki gadījumi, kad ir novērsta šāda mediju koncentrācija, un ir svarīgi arī garantēt mediju brīvību. Līgums par audiovizuālajiem eh, pakalpojumiem un saturu eh, arī tiek eh, gatavots. Tas vēl nav iesniegts parlamentam, lai gan deputāti piedalās sabiedriskajā diskusijā. Šis likums pašlaik eh, ir eh, tiek skatīts valdībā. Mēs to sākam 2010. gadā skatīt ar Eiropas Savienības atbalstu, arī piedalīties organizācijām, kas eh, strādā pie mediju brīvības. Pagājušā mēnesī bija divi gadījumi, tātad pirmo reizi aprīlī tika iesniegts likuma projekts, tad valdība lūdza oficiālu atzinumu no Eiropas padomas par e, šo likuma projektu un arī tika lūgti atzinumi no e, organizācijām un asociācijām. Mēs esam e, saņēmuši vairāk nekā 200 komentāru un vairāk nekā trešā daļa bija ņemta vērā un e, iekļauta otrajā e, likuma projektā, kas nesen e, tika iesniegts. Šis likums garantēs žurnālistu tiesības, nodroši veicinās pašregulāciju žurnālistikā, un mēs mēģināsim šo procesu pēc iespējas padarīt eh, pārskatāmāku un iekļaut arī visas žurnālistu asociācijas. Un arī eh, mēs eh, faktiski ieviesīsim šo līkumu un arī tur žurnālistu asociācijas piedalīsies. Jautājums ir par to, kā novērst polarizāciju starp žurnālistu asociācijām Maķedonijā. Paldies! Paldies, Dimauska kungs, un tagad ir trīs kolēģi no Eiropas parlamenta, kam arī ļoti specifiski uzdevumi. Tātad Ričards Hauits ir um, referents par situāciju Maķedonijā, tad ir Kukana kungs delegācijas priekšsēdētājs attiecībām ar Albāniju, Bosniju, Hercegovīnu, eh, Serbiju, Melnkalni un Kosovu un Pāka kundze, kas arī ir referente par Bosniju un Hercegovīnu un kultūras komitejas priekšsēdētāju. Tātad eh, Pāka kundze arī uh, Eh, referente par Bosniju un Hercegovinu. Mm, rīt mums būs, rīt mums būs cits eh, priekšmēts, tātad tūkiem ir vēl desmit minūtes. Es gribētu eh, teikt par Turciju, ka Eh, es eh, uzsveru eh, jūsu teikto, ka televīzijas klusums šajās trijās dienās Eiropā tika pamanīts, un tas bija šokējošs notikums, ko mēs redzējām no Turcijas. Turcija ir valsts, kur ir visaugstākais Uh, ieslodzīto žurnālistu skaits un neskatoties uz likumdošanas izmaiņām ir uh, skaidrs, ka joprojām uh, konstitūciju ir iespējams izmantot tādā veidā, kas attaisno represijas pret žurnālistiem. Un par Maķedonija, Maķedonijas situāciju. Eh, tātad eh, eh, man ir priekšē dzirdēt Maķedonijas, maķedoniešu valodu. Nu, es ceru, ka tā tas arī būs biežāk. Es gribētu teikt, ka tika sasniegts panā, sasniegti panākumi apaļā galda diskusijā, arī neslāvs celšana tiek dekriminalizēta, kas ir apsveicami šajā eh, parlamentā. Un otrais konsultācija periods par jauno mediju likumu tiek eh, turpināts un ir svarīgi arī visām iesaistītajām grupām piedalīties. Un es teikšu arī, ka Eh, šī noklausīšanās parāda, ka eh, kritika par mēdīju brīvību eh, nenozīmē to, ka mēs uzbrukam valstī. Ir vispārīga problēma un nu, valstis arī varētu saprast, ka šī kritika ir konstruktīva. 24. decembra notikumi Skopjē ir zināmi, ir izveidota komisija, lai izmeklētu e, šos notikumus. Un e, es arī gribētu e, aicināt šo komisiju. Es ceru, ka tā objektīvi un neatkarīgi skatīs arī žurnālistu situāciju, ne tikai 24. decembra notikumus par mediju likumu es gribētu atbalstīt eh, komisiju, eh, ka ir jāmeklē Eiropas organizāciju eh, padomi. Nu, šajos padomos ir komentāri. Un es gribēju teikt, ka komisijas ziņojumā un arī manā ziņojumā mēs gribēsim uh, novērtēt, kā, kādā veidā darbojas šis mēdīja likums. Paldies! Paldies! Tātad Paka kundze, Kukāna kungs devā iespēju viņai runāt pirmajai, lūdzu, Paka kundze. Ja visi izmanto iespēju runāt dzimtajā valodā, es arī to darīšu. Es gribēju atsaukties uz EBU priekšnieces teikto. Īstenībā izņemot viņu, neviens nepieminēja Grieķijas gadījumu, tādēļ es gribēju tam īsi pievērsties. Es protestēju komitejas vārdā, savā vārdā pret šo gadījumu, bet mums ir jāsaka, ka Grieķija pati var atrisināt šo problēmu. Protams, Tā nav normāla prakse, tas uh, pārkāp cilvēktiesības un demokrātiskos principus. Ja jums nepatīk kāds kanāls, uh, tad ir iespējams uh, varbūt uzlikt kaut kādus ierobežojumus. Jūs saprotat, par ko jūs runājat, bet tā tas nav iespējams. Un tagad tiesa Grieķijas valdībai pateica, ka tas tā neies krastā. Nu, lieliski. Uh, Viņi paši teica, ka tas nav iespējams, tā nedrīkst rīkoties, un tagad ir jāatrod tāds uh, raidītājs, kas varēs uh, atbilst uh, savam uzdevumam un uh, kam ir jā, jāiztiek ar mazāku finansējumu. Uh, valsts raidītāji atspoguļo Grieķijā to, uh, kādas eh, vispār valstī valdīja problēmas. Tā tad eh, tur tika ielikti jauni un jauni ielikteņi. Tas ir viss aparāts, kas ir būt, būtiski pārbāsts. Tur strādā pārāk daudz cilvēku un tam ir jāmainās. Tas eh, simbolizē vispār visas šīs problēmas Grieķijā un, protams, uh, Ir labi, ka e, cilvēki var izteikties. Es esmu arī sazinājusies ar dažiem grieķiem, un viņi man teica, ka reformējot šo raidītāju būtu ļoti labi, ja viņi varētu e, izmantot jūsu palīdzību. Esmu patiešām priecīga e, ka grieķi paši saprata, ka tā ir liela kļūda, nevis tikai tādēļ, ka mēs uz to norādījām. Tagad par Bosniju Hercegovinu. Uh, un e, kādas problēmas ir saistīts ar šo valsti, un tas attiec arī uz citām valstīm apgabalā. Mums ir uh, delegācijas šajās valstīs, un mēs vēlamies um, uzaicināt žurnālistus no šīm valstīm. Viņi tiek uzklausīti, mēs ar viņiem diskutējam, un mums ir radies uh, iespējas, ka patiešām valda atklātība un caurskatāmība. Kad es runāju ar šiem žurnālistiem, es runāju ar viņiem tāpat kā ar jums tagad, un es nekad neuztraucos, vai esmu diplomātiski vai nē, bet žurnālisti paskatās, kā ir iespējams strādāt šeit, tad viņi dodas atpakaļ uz savu zemi un viņiem ir jāraksta par to, eh, ko viņi nevēlas, bet eh, cilvēki, kas viņiem maksā naudu, pasūta mūziku un tādēļ jāsaka, ka tie nav tikai mediju īpašnieki. Arī uh, reklāmdevēji šeit ir vainojami, jo ne tikai patiesie mediju īpašnieki ir vainojami šajā problēmā, bet arī reklāmdevēji, jo avīzes Bosnijā, Hercegovinā bieži vien ir tāds nenopietnas, daudz kas tiek uzpūst, ņemot vērā to, lai laikraksts cilvēkiem būtu interesantāk. Tur ir arī trīs etniskās grupas, tās ir daudzas problēmas, un varbūt kopīgi ar jūsu palīdzību mēs to varētu atrisināt. Atvainojos, ka runāju pārāk ilgi. Pak, and... Paldies, Pakas kundzei. Kukana kungs, es jums ieteiktu runāt angļu valodā. You usually do, but also the... Jūs to parasti darāt bet eh, tulki teica, ka viņi darbu beigs 18.40 un ja viņi beigšņi pārtrauks darbu jūs prezentācijas vidū, nu tas nebūs patīkami. Jā, es gribēju runāt slovāku valodā, bet labi. Uh, comment. Earlier today we were discussing the situation with the human rights in the uh, Eastern Partnership countries. There the picture was gloomy and disturbing